Good morning. Labrīt, godātie kolēģi. Sāksim darbu, dāmas un kungi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Welcome back. Laipni lūgt atpakaļ sanāksmē. Jūs dzirdat mani, kolēģi? Jā, vakar mums bija ļoti gara diena. nu, varētu būt tā, ka šodien izrādās, nu, tikpat gara diena. Mums ir virkne punktu, kas jāizskata, un mēs sāksim ar astoto darbu kārtības punktu. Bet pirms tam, kolēģi, gribu jums pastāstīt pāris jauna, jaunas ziņas. Nu, pirmām kārtām, šodien mums ir paredzēta elektroniskā balsošana, un te, tāpēc, kolēģi, gribu jums atgādināt, ka jums ir vajadzīgs balsošanas kartiņas. Tie, kuriem to nav vēl, lūdzu aizsūtiet kādu pakaļ šim kartiņām, jo pēc apmēram stundas mums tās būs vajadzīgas. Un otrām kārtām, kā jau teicu vakar, 14. darba kārtības punkts ir pārcelts uz vēlāku laiku, un tas nozīmē, ka 15. darba kārtības punkts, kur paredzēta viedokļa apmaiņa ar Cecīliju Malstraumu, par tieslietu un iekšlietu padomus rezultātiem un komisijas turpmākām prioritātēm. Kā jūs zinat, šī padoma notika nu, tagad šonadēļ. Tā, tātad 15. Eh, darba kārtības punkts tiks skatīts eh, jau pulkstens četros, nevis piecos, kā sākotnē paredzēts. Tātad pulkstens četros ieradīsies komisāra Malmstrēm un notiks viedokļu apmaiņa. Nu, tad ķersimies klāt pie astotā darba kārtības punkta un runāsim par Schengenas tiesību aktu pilnīgu piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā. Kolēģi, jūs jau zinat, ka mums šodien jāapspriež ziņojuma projekts. To sagatavojas mūsu kolēģis Koelju kungs, ņemot vērā, kāda rezultāta bija izvērtējumam un attiecīgajiem mm, apmeklējumiem, ko īstenoja ekspertu darba grupas, tika sagatavots ziņojums, un tā mērķis ir ir ļaut parlamentam pieņemt atzinumu jau jūnija plenārsesijā. Mēs, protams, uzklausīsim Kailju kungu pašu, bet pirms tam gribu jums atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 14. aprīlī. Tātad 14. aprīlī. Tāpēc, lai 2. maijā Lība komitejā varētu šo ziņojumu arī pieņemt. Darba kārtībā šajā laika grafikā ņemta vērā eh, visi šīs lieldienu brīvdienas un laiks, kas nepieciešams tulkojumiem. Un mēs gribam pārliecināties, ka balsojums plenārsēdē var notikt pirms nākamā tieslietu iekšlietu ministru padoms, eh, tātad jūnijā. Nu, tagad dosim vārdu Koeliju kungam. Lūdzu, Koeliju kungs. Liels paldies priekšādētāji! Priekšādētāji, godātie kolēģi! Kopumā ir četri jautājumi, kas mums jāuzdod. Pirmām kārtām, vai parlaments ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju? Otrām kārtām, vai Rumānija un Bulgārija ir gatavs iestāties Schengens zonā? Trešām kārtām, jāsalīdzina, jāsalīdzina šīs Schengen zonas paplašināšanas smirkus ar iepriekšējo. Un visbeidzot, mums nepieciešams skatīt arī citus jautājumus, kas varētu būt sasaistīti ar šo konkrēto procesu. Tātad visi esam saņēmuši dokumentus, vai ne tā? Bet padomi jāsaka, nav uzvedusies prātīgi. Tā ir centīsies, centusies šīs komitejas deputātus eh, nelaist klāt pie novērtējuma rezultātiem. Un šīs abas valstis, kas, protams, viss, ko visvairāk skar šis process, Bulgārija un Rumānija, visa procesa laikā palīdzēja mums cenšoties klasificēt dokumentus, pa padarot tos pieejums publiski, lai parlaments varētu gūt informa informāciju. Bet jāsaka, pat šai gadījumā mums nācās apiet parastās procedūras, vien centāmies izvairīties no jebkāda veida informācijas noplūdes nenoliedzam. Parlaments eh, joprojām nav saņēmis piekļuvi svaigākajiem dokumentiem, pēdējiem novērtējumu dokumentam, kas saistīts tieši ar zemes, eh, sauszemes robežu novērtējumu starp Bulgāriju un Rumāniju. Mēs tomēr ļoti labi zinām, Bulgārija un Turcijas atvenos. Mēs, protams, ļoti labi zinām, ka tā ir svarīga informācija, un es pats, kā arī ēnu referente, mēs visi domājam, ka Bulvār, Bulgārijai un Rumānijai e, bija nepieciešams apmeklējums, lai redzētu uz vietas, kā tad notiek šie sagatavošanās darbi, kā notiek robežu pārbaudas vēlējamies to redzēt pašu acīm. Un tāpēc, tajā brīdī, kad runājam par informāciju, priekšādātāji, pirmais jautājums, ko uzdevu uz šādu atbildi, esam saņēmuši informāciju, saņemsim arī oficiāli pavisam gala ziņojumu, un parlamentam šķiet šobrīd ir visa nepieciešamā informācija, lai pieņemtu tādu ļoti pamatotu atzinumu. Otrs jautājums. Vai šīs abas valstis ir gatavas iestājies Schengens zonā? Nu, manā atbilde ir skaidra un gaiša jā. Un jāsaka, tā ir pilnīgi skaidri atspoguļos arī visos novērtējumu ziņojumos, kas tikuši sagatavot. Man bija iespēja atsevišķās jomās um, sīkāk pievērsties notiekošajai, un reizēm pat liekas, ka šīs valsts ir vairāk sagatavotas nekā tās, kas jau ir iestājušās Schengens zonā. Atsevišķi sagatavošanās darbi izriet no tā, ka bija ka notika dažāda veida modernas investīcijas, tad investīcijas modernās tehnoloģijās, modernā aprīkojumā, un, protams, bija arī tad politiskā griba, politiskas investīcijas. Šīs valstis izrādījušas ļoti lielu politisko gribu, lai parādītu, ka tās spēja nodrošināt atbilstību visiem Schengen zonas kritērijiem. Trešais jautājums. Kā šo paplašināšanās vilni salīdzinot ar iepriekšējo 2007. gada paplašināšanās vilni, kad jaun, deviņas jaunas valsts iestājās Schengen zonā? Nu, Lai izteiktos pavisam godīgi, jāsaka, šajā gadījumā šoreiz ir tad vairāk trūkumi. 2007. gadā bija politiskā griba, tāda pamatīga apņēmība, pamatot apņēmība no politiķu puses, lai nodrošinātu šo iestāšanos attiecīgajām septiņām jaunajām dalību valstīm līdz 2007. gadam. Tas tika uzskatīts gan īsti par tādu kā Ziemassvētku dāvanu jaunajām dalību valstīm, bet atsevišķos gadījumos valstīs joprojām bija neatrisināts problēmas. Līdz ar to bija dažādi veidi trūkumu, nepilnību 2007. gadā. Un jāsaka, šodien gan situācija ir citādāk. Šodien tiešām viss ir kārtībā. Šengens kritēriju pieņem, piemērošana ir notikusi, nu ir atsevišķi tādas nelielas detaļas, pie kā darbs joprojām turpinās, bet kopumā eh, šodien situācija nevar salīdzināt ar 2007. gadu. Un pēdējais jautājums priekšstādētāji, ko man nācās uzdot jautājumi, kas varētu būt saistīti ar šo dokumentu, ar šo procesu. Nu, gribu norādīt uz diviem šai saistībā. Pirmām kārtām pavisam, nes, pavisam nesen klējā nākušais novērtējums ziņojums, kur runāts par Bulgārijas un Turcijas robežu, var radīt nelielas problēmas. Atsevišķi dalību valstis ir teikuši, ka tās ir satraukušās par Um, ārkārtīgu migrācijas plūsmu, kas nāk kā rezultāts draudiem Ziemeļāfrikā, nu un arī no citi, citi cēloņi tam visam ir, un tāpēc viņi dalībvalsts ir lūguši Bulgāriju izstrādāt īpašu ārkārtas gadījumu plānu, kas ļautu mums reaģēt uz šo ārkārtas papildu migrācijas plūsmu pār šo Bulgārijas robežu. Nu, es domāju, tas ir saprātīgs veids, kā šo problēmu risināt, respektīvi, ja ir dalība valstis, kam ir zināmas bažas, eh, nu, pamatotas bažas nenoliedzam par valsts spēju rēģēt krīzes gadījumā, tad jāsaka, šāds bažas ir jānovērš, ir jāsagatavo šāds ārkārtas rīcības plāns. Un jāveido šī saikne starp nepieciešamību veidot šādu plānu un valsts kapacitāti, spēju eh, nodrošināt atbilstību Schengens kritērijiem. Bulgārija ir sapratusi, ka jā, ir nepieciešams šāds eh, krīzes gadījumu plāns, tas ir eh, diplomātskie kanāli, sniedz mums informāciju par to, ka šādi plāni šobrīd jau tiek gatavot. Nu, vēl jāsardā sīkākas detaļas, bet es domāju, ka Bulgārija pilnīgi noteikti sniegs saviem partneriem visu nepieciešamo informāciju tajā brīdī, kad tas būs vajadzīgs. Vēl, viens, vēl viena lieta, kas saistīta ar šo konkrēto ziņojumu, ir jautājums par jauno sistēmu Un tas ir ja tā, tā tieši jaunā sistēma, un tam jābūt piesaistītam šim dokumentam. Mēs sāksim pie šīs, eh, no, pie šīs sistēmas novērtējumu gana drīz, un kā jau es vienmēr esmu teicis, kad runa ir par Schengen un Schengen zonas paplašināšanos, mums nevajadzētu izmantot dubult standartus. Uh, un dabūt morāli. Mums taču ir noteikumi, nevaram piemērot jaunajiem kandidātu valstīm kaut vienu noteikumu kopumu, un tad valstīm, kas ir Schengen zonā, šos no, noteikumus padarīt um, netik striktus. Nē, tas neatbilst. Mums ir vienkārši jānosaka, vai kāda valsts atbilst vai neatbilst uh, Schengens kritērijiem, un tie ir tie kritēriji, kuriem atbilstību nodrošina visas valstis. Un tāpēc šajā saistībā priekšādātāju gribēju kolēģiem vienkārši pastāstīt ka man īpaši nepatīk tā Latviešu dalību valstu iniciatīva padomē, kas apšauba tiesisko pamatu šobrīd un vēlas uh, atņemt parlamentam koplēmumu pilnvars attiecībā uz Schengens zonas izvērtējumu. Nu, šāda rīcība no cevišķu dalību valstu puses ir ļoti nepareiz. Tā cenšas, šādi tās cenšas deleģitimizēt parlamentu un cenšas mums atņemt šo uh, spēju ietekmēt tiesību aktus, kas saistīti tieši ar Schengenas zonu. Tas nāk pretrunā tam, ko dara komisija, jo komisija katrā ziņā, kad eh, nāca klēja ar iniciatīvu par šīs zonas eh, izvērtēšanu, neaicinājusi koplēmumu procedūru, un parlaments toreiz noraidīja attiecīgās iniciatīvas, lai teiktu, ka jābūt ir jaunam likumdošanas priekšlikumam, un tam jāiet ar koplēmumu procedūru. Tagad komisija tam ir piekritus, ir noteikts arī juridiskais pamats, eh, saskaņā ar kuru koplēmumu procedūru tiek pie, piemērota, bet atsevišķas dalībvalsts cenšas apstrīdēt šī pamata izvēli. Un jāsaka, ka mums vajad, e, tīk, vajadzētu tomēr arī protestēt pret šādu veidu iniciatīvu un Ungārijas prezidentūrai e, prasīt, ko viņi dara, lai tomēr ievērot sākotnējo komisijas priekšlikumu šai saistībā. Paldies! Thank you! Paldies, tur saka priekšādātājs, paldies, Kalija kungs, par jūsu sagatavoto ziņojumu. Nu, tad varbūt pirms uzklausam deputātu viedolot vārdu vai nu prezidentūras vai komisijas pārstāvjiem. Prezidentūras pārstāvjiem vārds labi, padoms pārstāv lūdzu. Ja jūs varētu arī iepazīstināt ar sevi lūdzu. Paldies! Esmu Tīma Ondiča un vadu darba grupu, kas nodarbojas ar Schengens nolīgumu izvērtēšanu prezidentūras vārdā. Un mēs tieši esam atbildīgi par Rumāniju un Bulgāriju. Šai saistībā gribētu atkārtot to, ko teicu jau iepriekš. Prezidentūra uzskata, ka Schengens projekts Bulgārija un Rumānija pilnīgi noteikti ir prioritāte. Un, ja tiks izpildīti visi nosacījumi, tad mēs vēlētos, lai Bulgārija un Rumānija iestājas Schengens zonā pēc iespējas ātrāk. Kā jūs zināt, 2010. gada decembrī tika sagatavots valsts ziņojums par Rumāniju, un mēs to arī pieņēmām, kas attiec uz Bulgāriju. Situācija bija citādāka decembrī bet jādomā, ka mēs varētu šo procedūru atkārtot, sagatavot ziņojumu martā, un laikā no 21. līdz 23. martam notika situācijas izvērtējums Bulgārijā, jau atkal secinājumi bija ļoti pozitīvi ziņojumu projektā. Un attiecīgi šis ziņojuma projekts tad aprīlī tika arī prezentēts, eh, vai tiks prezentēts, un cerams, māja sākumā varēsim to arī apstiprināt. Kā jau norādīju, prezidentūra ļoti labi apzinās to, ka šeit runājam par konfidenciālu raksturu jautājumu. Mums ir jāspēj garantēt Schengens zonas drošība. Un valstis, kas iestājas Schengens zonā, eh, ir ir, tā, tām ir pienākums nodrošināt, turpināt nodrošināt Schengens zonas drošību, kas attiecas uz padomu, tad lēmumam šai jautājumā jābūt vienprātīgam. Februārī Tieslietu iekšlietu ministru padomē eh, tika spriest par šo jautājumu un kļuva skaidrs, ka vairākas, vairākas valsts nav pārliecināts, ka šīs valsts var eh, prasības izpildīt. Bet prezidentūra šobrīd cenšas uh, pārliecināt šīs valstis un nodrošināt situāciju, kur visi ir gana droši, gana pārliecināti par eh, pozitīvu situācijas atrasinājumu. Nu, abu valstu centieni pilnīgi noteikti ir jārespektē. Abas šīs valstis ir darījušas ļoti daudz, gan finansiāli investējot projektā, gan citādi, lai nodrošinātu rezultātus. Un mums jāspēj rast risinājumi uh, kas ļautu kompensēt visus, šīs, visus šos centienus, tātad nodrošināt tām tādu kā tomēr eh, rezultātu, respektīvi pilnu līdzdalību Schengenas zonā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Tā būs Džona Tentlera, vai ne tā? Lūdzu, komisijas pārstāvim. Jūs nevēlaties izteikties? Labi, tad pāriesim pie diskusijām, vai kāds deputāts vēlas izteikties? Jā, nu pat, nu pat taisam sarakstu ar runātājiem, skatos uz rokām, kas paceļas, kas vēlas izteikties. Tātad, jā, sākam ar Jotovs kundzi, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribu pateikties Köljo kungam referentam par to darbu, kur viņš ir īstenojis strādājot pie šī ziņojuma projekta. Un eh, par to viņš tad ir izteicis arī savus secinājumus. Un neskatot, Un tomēr jāsaka, mēs eh, tiešām nesam vēl gūši pieeju pēdējiem novērtējumu ziņojumam. Turklāt gribu pateikties Kaljo kungam arī par to, ka jūs apstiprināt mums, ka Bulgārija tiešām ir eh, labāk sagatavota šobrīd uz visiem šiem, attiecībā visiem šiem drošības jautājumiem nekā viena otra valsts Schengens zonā. Uh, Lai arī tas varbūt nav tiešā veidā saistīts ar Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengenas zonā, es tomēr gribētu uzsvērt, ka nepiekrītu iespējai jaukt šobrīd novērtējumu kritērijus, eh, kas saistīti ar iestāšanos Schengenas zonā un nepieciešamo sadarbības mehānismus un pārbaudas mehānismus, kas saistīti ar citām lietām. Es turklāt gribu, lai šī jaunā izvērtēšanas, Schengens izvērtējuma sistēma ar noteikumiem un konkrētiem kritērijiem tiek piemērota visām dalībām dalību valstīm. Jauna mehānija izstrādē jānotiek neatkarīgi tomēr no tā proc, šobrīd no Bulgāras Rumānas iestāšanās procesa Rumānijā. Eiropas Savienības Schengen zonā. Nedrīkstam piemērot šeit dubult standartus. Tātad pašreizējiem dalību valstīm un kandidātu valstīm es gribu uzsvērt, ka problēma, ar ko sastāpamies šobrīd, piemēram, Itālijā un citās dalību valstīs, ir ļoti nopietna. Un Tas ir saistīts ar Schengenas zonu, un es ceru, ka tomēr, ka šīs problēmas neti, nesāk spēlēt kaut kāda veida lomu uh, sarunās par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengenas zonā. Paldies! Būs sutilkums tālāk. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Es vienkārši gribētu sveikt šīs abas valstis, par kurām mēs runājam, un pateikties referentam par ievadvārdiem. vārdiem Manuprāt, tas ir būtisks solis uz priekšu, ka šīs ziņojums par valstīm ir pozitīvs un ka Bulgārija un Rumānija varēs iestāties Schengens zonā. Es ceru, ka pārējais process, tīpaši padomē, noritēs saskaņā ar ļoti skaidru laika grafiku un šis process reiz beigsies pilnībā. Tāpat es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai noteikumi iestājai Schengens zonā arī turpmāk tiktu ievēroti, pat pēc tam, kad šīs valsts būs jau iestājušās. Es domāju, ka tā ir vien, tas viens no izaicinājumiem, viena no problēmām, ar kurām sastopas mm, daudzas valsts, ieskaitot arī tās valsts, kuras izjūt lielu imigrācijas ieplūdumu. Protams, Schengenas projekts pats par sevi stiprina to domu, ka katra uh, Eiropas Savienības dalība valsts, protams, ir atkarīga, ir atbildīga par tās arī robežu, un tomēr tanīpat laikā ārējās Eiropas Savienības robežas ir kopīgās Eiropas robežas, un tādēļ par tām jārūpējas visām valstīm kopā. Es domāju, ka tas ir ļoti skaidrs, ja mēs papētam, kāds ir Schengens projekta gars. Diemžēl katram cilvēkam personiski tas nevienmēr ir tikpat skaidrs. Paldies par uzmanību. Paldies! Vikstroms kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Taisnību sakot, es neesmu lasījusi šos izvērtējumu ziņojumus, un tādēļ man ir grūti komentēt detalizēti situāciju. Un tomēr man ir dažas vispārējas piezīmes par šo situāciju un par ziņojumu. Pirmkārt, paldies Koeļu kungam, kas kā parasti ir ļoti labi paveicis savu uzdevumu. It īpaši lielu paldies gribu jums pateikt par to, ka jūs cīnījāties par to, lai mēs, deputāti, varētu piekļūt informācijai, lai varētu mēs piekļūt šiem te izvērtējumu ziņojumiem. Es domāju, ka tas tiešām ir neticami, ka mums eh, nebija pilna informācija pieejama, pirms mēs varam runāt par šo jautājumu. Manuprāt, pats svarīgākais ir tas, lai mums nebūtu šie dubultie standarti. Mēs nedrīkstam prasīt Bulgārijai un Rumānijai vairāk pirms iestājas Schengen zonā, nekā mēs esam prasījuši citām dalību valstīm. Eh, tas vienkārši nav taisnīgi. Un tādēļ es esmu ārkārtīgi gandarīta lasīt ziņojumā, ka referents saka, ka nav vairs nekādu šķēršļu pilnai iestājai Schengen zonā ne Bulgārijai, ne Rumānijai. Eh, šobrīd šīs abas valstis eh, pilnīgi ir izpildījuši kriterijus. Mēs esam ļoti apmierināti ar to. Bulgārijai ir tāda ļoti mm, eh, delikāta robeža ar Turciju. Tas ir tāds delikāts jautājums, un tādēļ mēs varētu sagaidīt, ka būs lielāks imigrantu pieplūtums. Tādēļ ir nepieciešams, lai robežsargi šajā robežā tiktu ārkārtīgi labi apmācīti un strādāt ļoti efektīvi. Viņiem ir jāzina, kā uzņemt cilvēkus, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība Tāpat iespējams būs nepieciešams vairāk tulku uz šīs robežas, kas palīdzēs šo situāciju noregulēt. Arī Frontex ir organizācija, kurai būs jādod savus ieguldījumus. Frontex varētu organizēt mācības gan robežsargiem, gan arī tulkiem. E, ir ļoti svarīgi nepārkāpt pamat tiesības to visu darot. Tas ir jādara, lai mēs varētu veidot kopīgu Eiropas pamat tiesību politiku un darba kārtību šajā jautājumā. Un visbeidzot, priekšētājs gribētu sveikt Rumāniju un Bulgāriju ar visiem tiem panākumiem, ko tās ir panākušas. Paldies vēlreiz, ko Eļu kungam. Paldies! Ensjūkungs nākamais runātājs.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 arī cits ziņojums par Schengenas akī standartu ieviešanu. Man ir vairāki komentāri, ko es gribētu darīt zināms referentam. Pirmkārt, ir tāda kā stīvēšanās starp Eiropas iestādēm šajā jautājumā. Šķiet, iestādes mēģina izstumt viena otru no lēmumu pieņemšanas procesiem. Mēs dzirdējām šeit, ka padomē dažas valsts mēģina bloķēt šos jautājumus ļoti bieži tiek izmantoti, šajā ziņojuma gadījumā tika izmantotas dažādas aizbildināšanās, lai šis ziņojums tiks pieņemts pēc iespējas vēlāk, bet referents parādīja, cik viņš ir spēcīgs, viņš varēja cīnīties par mūsu tiesībām, izskatīt šo jautājumu, viņš ir noved šo ziņojumu līdz galam, viņš e, pieprasīja arī braucienus uz Bulgāriju, uz Rumāniju, lai mēs paši savām acīm uz vietas varētu pārliecināties par to, kāds stāvoklis ir šajās valstīs. Un neviens nevar apšaubīt to, ka šīs valstis e, ir gatavojušās iestāju Schengenā. Mēs ļoti skaidri to redzējām. Ša, šīs valstis pat ir panākušas labākus rādītājus dažās jomās nekā tās valstis, kas jau ir Schengens zonā. Mēs turpināsim atbalstīt referentu gan e, šī ziņojuma tapšanā, gan arī nākamā ziņojuma tapšanā, kas būs veltīts Schengens jautājumiem. Paldies par uzmanību. Thank you. Paldies! Nedeļcevs kundze, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, gribētu pateikties referentam un sveikt viņu ar to, ka viņš ir lieliski paveicis savu darbu. Tas ir tiešām dziļš ziņojums, eh, kurš balstās uz šo valstu gatavības pārskatiem. Mēs dzirdējam, ka Bulgārija Rumānija ir gatavs iestāties Schengens zonā eh, komitejas ziņojums rāda, ka nav nekādu šķēršļu viņa iestājai Schengen zonā. Abas valstis ir veikušas pasākums, kas ir vēl eh, tālāk ejoši nekā tie, tajās valstīs, kas jau ir Schengen zonā, atsevišķās no tām. Gribētu atgriezties pie dažiem konkrētiem e, referenta formulējumiem, proti par to, ka e, pārskati par šīm valstīm ir visnotaļ pozitīvi un mēs nedrīkstam kavēt šo valstīm iestāju eh, Schengens zonā. Mēs eh, varam tām palīdzēt, ieviešot konkrētus pasākumus, specifiskus pakāpumus. Otrakārt, iespējamā migrācijas plūsma. Uh, Visās dienvidu valstīs, kurām ir ārējā robeža Eiropas Savienībā, varētu būt šī problēma. Bulgārijas varas iestādes ļoti labi apzinās, ka šāds risks pastāv, un eh, mēs arī aicinām jūs ņemt vērā visus tos pasākums, ko esam veikuši mēs uzskatām, ka eh, šī situācija nedrīkstētu būt kā aizbildināšanās un iemesls, iegansts tam, lai atliktu Bulgārijas iestāju Schengen zonā uz vēlāku laiku. Treškārt, mēs vēlamies, lai secinājumi būtu pēc iespējas taisnīgāki. Manā valstī Bulgārijā iestāja Schengenas zonā ir ārkārtīgi aktuāla un simboliska, un mēs nevaram pilsoņiem teikt, ka jā, mēs izpildām visus kriterijus, taču politiski iemeslu dēļ, un dažas valstis padomē tam pratojas, jūs nevarat iestāties Schengenas zonā. Nedrīkst ievērot šo te divu ātrumu Eiropu un dubultos standartus. Un mm, beigās es vēl gribētu pateikt, ir ļoti svarīgi mm, skatīties, lai pret visām dalību valstīm būtu vienāda attieksme Schengen zonā, tām, kas vēlas iestāties un tām, kas ir iestājušās. Nākotnē noteikti ziņojumi un pārskati ir jāraksta pamatojoties uz faktiem. Nevar vienkārši uzrakstīt kaut ko vispārīgu un kritisku un pēc tam ieslēgt atvilknē tādēļ, ka tam nav pamatojuma. Koeļu kunga ziņojums tiešām ir balstīts uz faktiem, es viņam pateicos par to. Un es Personiski uzskatu, ka mēs sniegsim gan Eiropā, gan pilsoņiem lielu pakalpojumu uzņemot šīs valstis Schengen zonā. Paldies! Ulčev kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribu pievienoties tiem, kas pateicās ziņojuma autoram Koeļokungam. Manuprāt, Viņš ļoti veiksmīgi ir kombinējis divas detaļas savā pieejā šim sarežģītiem jautājumam, proti Bulgārijas Rumānijas iestāja Schengen zonā. Koeļu kungs bija vienlaikus ļoti profesionāls un ļoti godīgs rakstot šo ziņojumu. Viņš mums visiem atgādina, ka mums ir jācenšas sekot šim viņa paraugam. Šodien runājot par Bulgāriju un Rumāniju, mēs visi izdarām vienu secinājumu. Šīs valsts ir gatavas iestājai Schengen zonā. Dažādos veidos to parāda ziņojums, dažādos ar dažādiem faktiem, ir arī dažādi citi pierādījumi, kas ir ievākti par šīm valstīm. Mēs paši pārliecinājāmies, braucot uz Bulgārijas, Rumānijas robežu, ka fakti liecina par to, ka viņas ir gatavas iestāties. Taču uh, ir nepieciešams, lai ne tikai parlaments un deputāti, bet arī citas Eiropas iestādes to apzinātos un sāktu saprast, ka tas ir neizbēgami, ka Bulgārija un Rumānija jāiestājas Schengen zonā. Ja tas tā nenotiks, tad eh, pastāv uh, eh, morālas dabas problēma mūsu attiecībās ar šo valstu pilsoņiem. Neviens, ne plašsaziņas līdzekļi, ne politiķi nevar novērst skepses vilni Bulgārijā un Rumānijā tādā gadījumā, ja mēs atliksim šo valstu iestāju Schengens zonā pēc jūlija vai pēc septembra. Protams, šīs valstis negaida ne vasaras dāvanas, ne Ziemassvētku dāvanas. Nē, tās vēlas saņemt savu centienu novērtējumu. Manā valstī, Bulgārijā, vairāk nekā 130 miljonu eiro tika ieguldīti tieši dažādu aprīkojumu iegādē. Mēs iegādājamies helikopterus, kūģus, uzraudzības sistēmas, dažādu veidu iekārtas um, arī robežu sārgu un dažādu citu ierēģu kapacitāte tika veidota un stiprināta. Tā ir tiešām ļoti augstā līmenī. Par to arī um, mm, mārta beigās varēja pārliecināties tie deputāti, kas devās uz Bulgāriju. Ko vēl šodien vajadzētu pieminēt? Ziņojuma tekstā paskaidrojuma rakstā ir ļoti interesants, uh, interesanta doma. Tur ir teikts, ka ja gadījumā imigrantu skaits paplašinātos, tāda vērtēšanas komiteja vēlas, lai Bulgārija sagatavotu īpašu papildu pasākumu pakotni. Tām nevajadzētu izklausīties kā tādam brīdinājumam vai arī kā mēģinājumam izgudrot kaut ko jaunu, eh, papildus klāt tradicionāliem Schengens kritērijiem kuru mērķis ir novērtēt, vai valsts ir gatava eh, darboties Schengen sistēmā. Nē, tas ir aicinājums pēc elastīguma, pēc elastības mehānisma, kuru vajadzētu iedarbināt eh, krīzes apstākļos. Cecilija Vikstrēma šodien runāja, viņa pieminēja to, ka ir šis jautājums tāds ārkārtīgi um, jūtīgs. Pilnīgi taisnība jums tam ir dziļas vēsturiskas un emocionāls saknes šim jautājumam, bet dažas lietas ir jāsauc īstajos vārdos arī šobrīd mēs cenšamies Bulgāriju un Rumāniju iekļaut Schengens zonā, bet paralēli tam Eiropas parlamentam iespējams vajadzētu runāt arī par neatrisinātajiem jautājumiem starp Eiropas Savienību un Turciju, par atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, par eh, vīzu režīma atcelšanu eh, starp Turciju un Turcijas kaimiņu valstīm, kā tas tika izdarīts. Ir potenciāli imigranti no Sīrijas, Jordānijas, Ēģiptes, Irākas, citiem Turcijas kaimiņiem. Uh, šie cilvēki varētu iekļūt Eiropas Savienībā. Bulgārijas un Rumānijas sistēma tad nebūs vainīga par, ja notiks šādi te potenciālie procesi. Mēs visi būsim vainīgi. Šie sarežģītie uzdevumi šobrīd nav vēl atrisināti, mums par tiem ir jārunā. Cerams, ka pienāks diena, kad mēs varēsim uh, oficiāli paziņot, ka Bulgārijas un Rumānijas sagatavotība ir tik laba, ka tā jau var iestāties Schengen zonā. Paldies! Enstas kundze. Vielen Dank. Paldies. Vēlējos, protams, sākumā pateikties mūsu referentam Viņš īstenībā ir arī aizstāvējis Eiropas parlamenta godu rakstot šo ziņojumu. Man vajadzēja to noteikti atzīmēt. Es e, iepazinos ar valstu ziņojumiem un es īstenībā arī. E, Uh, šo kratīju galvu un nevarēja saprast, kādēļ uh, padomu mums nevēlējās piedāvāt pietiekam daudz informācijas. Nu, patiešām tas nav izprotami. Un mums bija arī tāda nērtības sajūta Bulgārijas un Rumānijas priekšā, mēģinot uh, kaut kādā veidā atskaitīties par šo situāciju. Un tas spiediens, kas uz mums tika izdarīts, nu jā, tas arī ir saistīts ar cieņu. Runājot par Schengenas zonu, pilsoņi varēs teikt, ka Eiropas Savienība beidzot ir atnākusi arī pie viņiem. Viņi to sajūtīs pateicoties robežu atvēršanai. Tad, kad 2007. gadā um, daudzas valstis iestājās Schengenas zonā, mēs to varējām tā, taustām. Justis ļoti tūdzīvoja, piemēram, pie Polijas un Čehijas robežām, un uh, to varēja just. Mums ir jāsaprot, ka Schengenes uh, zona ir kaut kas pozitīvs, nevis negatīvs. 2007. gadā, ja man piemēram vajadzēja šķērsot Čehijas robežu, uh, tieši tajā dienā um, Čehija iestāja Schengens zonā un es parādīju dzirdēju, ka mana uh, reģiona iekšlietu ministrs teica, jā, nopērciet jaunas atslēgas un Uh, uz, uzceliet augstākus žogus savos dārzos, lai zagļi pie jums neielīstu. Nu, tas bija vēsturisks notikums šajā robežu reģionā, un pateicot, paldies Dievam, īstenībā ministra aizdomas neapstiprinājās, nestoties uz to, ka tagad ir tāda lielāka cilvēku plūsma pār robežām. Vajadzētu izvairīties no šāda teātra un histērijas, ko mēs piedzīvojam 2007. gadā. Nē, mums ir uh, jārunā par ieguvumiem. Es to saku ļoti apzināti. Un jā, mana politiskā grupa īstenībā ir savādāk noskaņota um, par uh, nelegālo imigrāciju nekā vairums uh, deputāta Eiropas parlamentā. Es labprāt dzirdētu uh, Uh, kaut ko no uh, Koelju kunga vai no komisijas vai padomas pārstāvi. Tātad kāds izskatās šis īpašais plāns, uh, kas ir paredzēts? Nu, viņš jau ieskicēja to, kas ir šajā ziņojumā, bet vēlējos saņemt detalizētāku informāciju. Vēlējos pateikt, ka nedrīkst būt šie dubultie standarti. Tas ir jāpasaka skaidri un gaiši. Kolēģis to atkārtoja vēlreiz. Uh, tādēļ, ka mēs runājam par tādu ko, kā kodola Eiropu un tad par perifēro Eiropu, par centrālo centrumu perifēriju. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut šādu klasifikāciju. Mums ir nepieciešams pilnīgi vienādas homogēnas normas, vienādi ierobežojumi, kam ir jābūt spēkā pilnīgi visās valstīs bez izņēmuma. Tas ir izšķirīgi svarīgi un tieši tādēļ mums kā Eiropas parlamenta deputātiem par to ir jāparūpējas. Es domāju, ka mēs eh, šajās sarunās esam tā prātīgā daļa, prātīgais pols un mums vajadzētu arī savu pozīciju aizstāvēt. Mēs nedrīkstam ļaut, lai mūs nogrūž maliņā. Un tieši tādēļ es uzskatu, ka mēs esam visi veikuši lielu darbu kopīgi ar Koelju kungu. Paldies! Thank you! Paldies! Ždanaks kundze, lūdzu! Yes, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, gribētu atkārtot to, ko mūsu grupa paziņoja jau pirmajās debatēs par šo tēmu. Proti mūsu politiskā grupa pilnībā atbalsta Bulgārijas un Rumānijas centienus iestāties Schengen zonā. Protams, gribu pateikties arī Koelju kungam par labi paveikto darbu, par to, ko viņš padar, padarīja ne tikai pirms pirmās, pirmajām debatēm par šo ziņojumu, bet arī starp šīm abām apspriedēm viņš organizēja braucienu uz abām valstīm, uz to robežu, pārkā, robežu pārējais punktiem. Mūsu politiskā grupa nebija pārstāvēta šajā komandējumā, taču mēs pilnībā uzticamies kolēģu secinājumiem. Tāpat mēs atbalstām arī grozījumu, ko ir iesniedzis Kleļūkungs ceturtajam apsvērumam, ceturtajam ziņojuma punktam Protams, eh, jaunais progresa ziņojums par Bulgāriju ir ļoti laba ziņa, mēs priecāmies par to, un arī šis grozījums pasaka to, ka tas ir ļoti svarīgs. Izmantojot to, ka šeit klāt ir arī padome, es gribētu izteikt mūsu neapmierinātību ar par, ar to, kā notiek saziņa ar parlamentu šajā jautājumā, kā padoms sniedz mums informāciju. Un visbeidzot, tagad, kad mums ir šis eh, progresa ziņojums, tad es biju divkārt pārsteigta. Es nesaprotu, kas te šajā ziņojumā ir tāds, eh, lai jūs ieviestu tik sarežģītu procedūru, lai mēs varētu sasniegt šo ziņojumu, saņemt šo ziņojumu. Manuprāt, šī procedūra bija pilnīgi lieka. Ļoti ceru, ka nākotnē, runājot par Schengens zonas paplašināšanos, šāda praksa neatkārtosies. Es esmu no valsts, kas iestājās Schengens zonā 2007. gadā. Un kā šādas valsts pārstāve es atbalstu Koeļu kunga salīdzinājumus starp Bulgāriju un Rumāniju un citām valstīm. E, es uzskatu, ka Rumānija un Bulgārija ir ļoti labi sagatavojušās iestājas Schengenā. Thank you. Paldies. Kovačev kungs lūdzu. Thank you, Chairman. I would like to thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vēlējos pateikties referentam par sagatavoto ziņojumu, jo īstenībā uh, tur ir salikt pareizi akcenti un uh, mēs uh, redzam pietiekam daudz caurskatāmības. Es domāju, ka Buļīs, Beļ, Bulgārijas un Rumānijas um, iestājai Schengens zonā ir jānotiek pēc tādiem pašiem kritērijiem, uh, kā notika citu valstu iestāšanās. Tā, tad jau 2011. gadā uh, šīm valstīm vajadzēja iestāties uh, Schengens zonā, jo visi kritēriji tikuši izpildīti sarežģīti. Un, protams, eh, dažu eh, mums nevajadzētu uh, raudzīties tikai tādā tuvākā nākotnē, būt tuvredzīgiem. Mums ir jādomā par uh, tālāku nākotni, un tieši šodien, ņemot vērā tās raizes, uh, kas pastāv mūsu pilsoņu vidū, mums tas ir jāņem vērā, ir jābūt efektīviem mehānismiem un arī jāpadomā par krīžu pārvaldību, par tādu krīžu pārvaldību, ko piedzīvojam Itālijā un Maltā. Nedrīkst būt dubultu standārti. Ja mēs runāsim par kaut kādiem iespējamiem jauniem noteikumiem, tiem ir jātiec pilnīgi uz visajām Schengens dalību valstīm, gan vecajām, gan jaunajām. Jāņem vērā, ka šī zona nav tāda iestagnējusi, kaut kas statisks un nemainīgs. Nē, mums ir jāaktualizē situācija visu laiku risku. Un visām valstīm, kas ir Schengens zonā, ir jāvēro augsti standarti. Tās nedrīkst vienkārši turēt uh, rokas klēpī un nedarīt neko, ja jau vienreiz ir iestājušās. Jāņem vērā, ka Rumānija un Bulgārija atrodas īpašā situācijā, bet uh, ir nepieciešama plānošana. Mums ir jādomā. Uh, arī par uh, labāku robežu aizsardzību. Protams, ir kopīgas robežas un tā ir arī kopīga atbildība. Es būtu daudz mierīgāks. Uh, ja Schengenas zonas jūras robežas tiktu pārvaldītas tā, eh, kā Bulgārija un Rumānija pārvalda eh, savu Melnās jūras robežu. Daži žurnālisti un daži kolēģi arī to ir redzējuši, un viņi īstenībā bija ļoti iespaidoti par to, kāds notiek ļoti augstā līmenī. Uh, Uzklausot kolēģis šodien, es esmu pārliecināts, ka Koelju kunga ziņojums uh, komitejā tiks pieņemts ar uh, lielu balsu pārsvaru un domāju tāpat tas notiks arī plenārsēdē. Lielas paldies par veikto darbu. Paldies! Neviens cits kolēģis vairs nevēlas izteikties, tā tad neviens cits vairs necēl roku. Vairāki kolēģi paudu savu viedokli. Šis bija tāds ļoti dzīvīgas debates, un tajās piedalījās nevien uh, Rumānijas un Bulgārijas kolēģi. Un došu vārdu ziņojumu autoram, lai viņš varētu reaģēt uz kolēģi izteikumiem. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. Īstenībā man nav ko piemetināt, vēlējos pateikties kolēģiem par laipniem vārdiem un vēlējos uzsvērt, uh, kāds ir mūsu grafiks. Mūsu kalendārs ļaus mums uh, pieņemt savu atzinumu pirms padomas tikšanās. Es domāju, ka tas būs uh, tāds svarīgs politiskais signāls, jo mēs esam tieši ievēlēti pilsoņu pārstāvji, mēs esam pilsoņu balss, un uh, ir ļoti labi, ka tā izskanēs pirms padomas balss. Priekšsēdētājs turpina. Es jums vēlējos atgādināt, ka grozījumi ir jāiesniedz līdz 14. aprīlim, līdz pulkstens 12. Pēc tam uh, ziņojuma projektu pieņemsim 2. maijā. Tagad uh, mums ir paredzēta elektroniskā balsošana pulkstens desmitos. Will... Tagad ir bez desmit desmit. Protams, eh, mums eh, kolēģi bija rēķinājušies ar to, ka balsojums būs desmitos, līdz ar to mums tagad varētu būt īsts pārtraukums un desmitos 00 mēs sāksim balsot. Thank you.

Are we ready? Are we... Vai visi ir gatavi? Do we all have our... Vai visi kolēģi ir paņēmuši līdzi elektroniskās balsošanas kartiņas? Lūdzu, pārliecinieties, ka jums ir līdzi viss balsošanai nepieciešamais. Is having his or her electronic card. Lūdzu, sagatavojiet savas balsošanas kartītes. We shall proceed. Tad, kad būsim gatavi, sāksim balsot. Mums ir jābalso par uh, ceļošanas dokumentiem, kas ir nepieciešami uh, šķērsojot ārējās robežas un kuros drīkst ielīmēt vīzu. Un uh, tāpat par mehānismu ieviešanu šādu sarakstu izveidēja. Uh, Tāņa Fajona ir sastādījuši šo ziņojumu, viņas pašas nav uz vietas. Un Ensiju kungs ja jūs vēlaties pateikt dažus vārdus pirms balsojuma, jūs to varat darīt, bet, nu, ja tas nav absolūti nepieciešams, jūs varat arī neizteikties. Līdz ar to varam uzreiz ķerties pie balsojuma. The amendments. Tagad balsosim par grozījumiem. Amendment 2. Otrais grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Men, men, ten. Desmitais grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Man šķiet, ka noraidīts. 11. grozījums. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Trešais grozījums. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 12. grozījums par? Pret? Atturas noraidīts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas noraidīts. 16. grozījums par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad apsvērumi. Pirmais grozījums. Kas par? Pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums. Kas Kompromis grozījums, nu dien, kompromis grozījums attiecībā uz 6a apsvērumu. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Sastais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto tekstu. Kas ir par? Tas būs elektroniskais balsojums. Labi, balsosim elektroniski, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot. Uh, okay. one more, one no sociālas grupas ir uh, vēl viens deputāts jāpieskaita. Tagad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. That's 28 plus. 27 balss par, viena pret pieņemts. And yes, yes, miss. Lūdzu. So then it's two plus. À, tā tad divi vēl jāpieskaita klāt. 29 balsis pār. Pieņemts. The basis of the amendments. Ņemot vērā grozījumus, Fajonas kundze uzsāks sarunas ar padomi, lai varētu vienoties pirmajā lasījumā, ja iespējams. Tagad uh, sāksim strādāt pie nākamā darba kārtības punkta. Desmitais darba kārtības punkts. Mēs to apspriedīsim stundu un 15 minūtes. Tā būs tāda kā mini uzklausīšana par eh, organizēto noziedzību Eiropas Savienībā. Mēs esam uzaicinājuši vairākus eksport, ekspertus un uh, iepazīsimies ar ziņojumu projektu. Soņa Alfano ir uh, šī ziņojuma projekta autore. Es uh, uzaicināšu uh, referenti ieņemt vietu šeit prezidijā, lai viņi varētu mūs iepazīstināt ar ziņojumu. Tāpat ir uzaicināti arī viesi un uh, Šajā 75 minūtēs eh, mēs eh, organizēsim mazu uzklausīšanu. If I may have your attention, I want you to know. Tātad šodien mēs runāsim par uh, organizēto noziedzību kā vienu no lielākajiem Eiropas Savienības pilsoņu drošības apdraudējumiem. Uh, Un šis jautājums e, tika apspriests arī e, komisijas paziņojumā, kas bija veltīti iekšējās drošības stratēģijai. Mūsu komitejas koordinātori uh, izlēma sagatavot pašiniciatīvas ziņojumu par šo tēmātu. Pašiniciatīvas ziņojums tika apspriests jau vairākās uzklausīšanās, kas tika veltīts šim tematam, proti organizētajai noziedzībai. Šodien mēs uzklausīsim uh, Alfāno kundzi, kas ir referente, un uh, tāpat uh, ir ieradušies arī vairāk eksperti. Tagad došu vārdu Alfāno kundzei, lūdzu. Grazie, prezidente. Jo... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pirms pievērsties ziņojumu saturam, vēlējos nedaudz jūs iepazīstināt ar izmantotajām darba metodēm. Mēs esam iepazinušies ar ziņojumu projektu un bija vairāki priekšlikumi, ko uh, nevarēja iekļaut šajā ziņojumā, jo, uh, protams, tā zīmju skaits bija ierobežots, bet uh, pateicoties uh, grozījumiem, noteikti mēs šādus priekšlikumus varēsim iekļaut. Mēs sadarbojamies ar ļoti daudzām struktūrām, ar uh, izmeklētājiem, policijas spēkiem, dažādām organizācijām, ar ģimeņu asociācijām, arī ar upuriem un uh, lieciniekiem. Mēs esam ļoti cieši sadarbojušies ziņojuma tapšanā, un mēs eh, domājam par jauniem politikas veidiem, jauniem instrumentiem, kā cīnīties pret organizēto noziedzību. 29. 30. martā apmēram 25 uh, eh, tiesneši bija ieradušies no vairākiem Itālijas reģioniem, kur ir ļoti spēcīgi tāda mafijas taustekļi, bija Spāņu prokurors, uh, Kanādas tiesnesis un arī citu valstu tiesneši, kas uh, piedalījās šajā uzklausīšanā. Tad, kad mēs runājam par cīņu pret organizēto noziedzību, Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju un lūdzu kolēģus ievērot klusumu zālē, lai uh, kolēģi varētu dzirdēt Alfāno kundzi. Šeit patiešām valda troksnis. Es lūdzu uh, jūs ievērot klusumu un uh, izrādiet uzmanību referentei. Uh, Alfāno kundze turpina tā, tad uh, pat nebaidoties. Uh, ieslīgt pretrunās, es varu teikt, ka eh, runājot par cīņu pret organizēto nozaredzību, Itālijas modelis ir tāds kā hrestomātisks. Un jāņem vērā, ka Itālija ir eh, gan mafijas dzimtene, gan arī valsts, kurā mēs ļoti aktīvi strādājam, eh, lai cīnītos pret uh, mafijas taustekļu izplešanos uh, visās sabiedrības struktūrās. Uh, Tātad 29. un 30. martā tika organizēta uzklausīšana. Es uh, vēlējos pateikties uh, kolēģiem, kas tajā piedalījās, un ir uh, viens slavens tiesnesis, kas ļoti aktīvi cīnās pret mafiju, un viņš varēs tātad paust savu pieredzi kādēļ mēs esam sagatavojuši iniciatīvas ziņojumu. Es jūs iepazīstināšu ar savu ziņojumu lielos vilcienos. Tas ir ļoti nozīmīgs un, protams, es domāju, ka laika gaitā tā vērtība vēl pierādīsies. Es eh, vēlējos jūs nedaudz iepazīstināt ar tiem iemesliem, kādēļ Libe komiteja vispār ir sākusi eh, gatavot šādu ziņojumu. Īstenībā tam ir jāraida tāds nepārprotams politiskais signāls. Uh, Man ir jābūt vaļsirdīgai. Es esmu lepna uz to, ka drīkstēju rakstīt šo ziņojumu gan tādu personisku motīvu dēļ, gan arī uh, ņemot vērā savas politiskās pilnvaras. Īstenībā viens no maniem galvenajiem mērķiem darbojoties Eiropas parlamentā ir uh, uzmanības pievēršana organizētajai noziedzībai un dažādām mafijas struktūrām. Uh, Es vēlējos uh, piedāvāt dažādus priekšlikumus, kā varētu cīnīties pret mafijas struktūrām Eiropas Savienības līmenī. Uh, kāds ir uh, mūsu galvenais vadmotīvs? Mums ir jāsaprot, ka Um, mēs cīnāmies pret uh, kriminālām organizācijām, noziedzīgām organizācijām, kas nelabvēlīgi ietekmē pilsoņu dzīvi. Un, protams, organizētā noziedzība rada milzīgas izmaksas. Mēģināsim iedomāties, cik daudz līdzekļu tiek tērēts katru dienu, cik daudz uh, naudas iet secen valsts kasē, ņemot vērā šo organizēto noziedzību. Protams, uh, uzņēmumi tiek tā teikt, saindēti, nauda nogu, nokļūst negodīgi cilvēku rokās, tiek piesārņota vide, tiek pārkāptas cilvēktiesības un demokrātija. Tātad. Mēs nerunājam tikai par tādu vienu izolētu jautājumu. Diemžēl eh, mafija ir ļoti, ļoti sazarota. Tās eh, struktūras var atrast visās Eiropas Savienības dalību valstīs, un tā ir izstiepus savas rokas jau ļoti daudzās jomās, ļoti daudzos lauciņos. Mēs runājam gan par ekonomiku, gan par sabiedrisko dimensiju. Un, eh, protams, ka šīs struktūras ietekmē visu pilsoņu dzīvi bez izņēmuma. Mēs konstatējam, ka e, dalību valstu līmenī un Eiropas līmenī daudzi uh, e, pauža apņemšanos cīnīties pret organizēto noziedzību, bet, diemžēl, e, vārdi ļoti bieži nepārvēršas konkrētos darbos, nekādu pasākumu netiek īstenoti. Runājot par cīņu pret organizēto noziedzību, bieži vien šī cīņa tiek deleģēta tiesnešiem, policijai, un bieži vien viņiem vieniem ir jācīnās pret uh, šo milzīgo organizētās noziedzības pūķi. Un kas tad notiek ar pilsoņiem? Es tagad domāju par uh, mazajiem uzņēmējiem, uh, kas vēlas cīnīties pret uh, korupciju, pret uh, reketu. Uh, Un šie cilvēki ir uh, pilnīgi neaizsargāti uh, organizētās noziedzības priekšā. Giovanni Falcone teica, ka organizētā noziedzība, it sevišķi mafija, ir tāds uh, ļoti nopietns mūsdienu fenomens, un uh, īstenībā nevis pilsoņiem ir jāmēģina spēlēt varoņi, bet gan institūcijām tas ir jādara, ir jācīnās pret šīm parādībām. Mums ir eh, jāsaprot, ka šie Falkonas kunga vārdi ir brīdinājums mums visiem. Mums visiem ir kaut kas jādara, lai varētu cīnīties pret organizēto noziedzību, jo tā nepazīst nekādas robežas, un mēs nevaram pateikt, ka um, cīņa par, eh, pret organizēto noziedzību ir tikai dažu politisko partiju pārziņā. Uh, Es domāju, ka šajā parlamentā nav neviena deputāta, kas neatbalstītu Giovanni Falconi. Es domāju, ka Eiropas parlamentam ir jāraida spēcīgs signāls, ir jāpauž uh, pareizā vēsts, ko nevar eh, interpretēt uh, tā vai citādi. Tai ir jābūt nepārprotamai. Mums ir jābūt izmeklēšanas iestādēm, uh, tiesvedības iestādēm un, protams, ir jāpadomā par attiecīgu finansiālo segumu. Organizētā noziedzība ietekmē ļoti daudzas dzīves jomas un tā ietekmē arī Eiropas Savienības darbību. Tieši tādēļ visām institūcijām ir jādara pietiekami daudz, ir jāpiepūlas, ir eh, jāizteno pasākumi, lai tie beigās arī ar kaut eh, ko rezultātos. Dažādos pārskatos, gada pārskatos ir ticis teikts, ka organizētā noziedzība Eiropas Savienībā, protams, ir pamanāma un tādiem žēl nelabvēlīgi ietekmē likumīgo tirgu, ietekmē tautsaimniecību un arī nelabvēlīgi ietekmē cilvēktiesības. Protams, mūsu rīcībā ir Eiropola, bet, diemžēl, netiek veikti nekādi pasākumi, un, ja tie tiek veikti, tie nav pietiekami efektīvi. 2008. gadā tika pieņemts uh, pamatlēmums uh, 841, kas tika veltīts cīņai pret organizēto noziedzību, bet tas bija lieks instruments, tam nebija pilnīgi nekādas papildus vērtības, tur vienkārši tika noteikti kaut kādi vispārīgi minimālie standarti, kas nenoveda pilnīgi nepie kā. Uh, tie pat um, nerezultējās likumdošanas izmaiņās dalību valstīs. Uh, protams, cīņa pret mafiju uh, šajā kontekstā ir uh, ļoti svarīgs uzdevums. Eiropas komisija pēc mana pieprasījuma 2010. gada jūlijā sniedza atbildi, un es pavaicāju, vai komisija ir iepazinusies ar to, kādu ietekmu uz ekonomiku atstāja mafijas aktivitātes. Uh, Itālijā mēs ļoti labi zinām to, ka eh, šīs zaudējums, eh, ko rada mafijas aktivitātes, ir 135 miljārdi eiro gadā. Es tā tad pavaicāju komisijai, vai viņi zina, kāda šie skaitļi būtu visā Eiropas līmenī. Kāda atbildes saņēma no Eiropas komisijas? Atbild bija ļoti īsa, bet skaidra. Eiropas komisija man teica, ka Uh, ka tā ir Itālijas mafija, Koza Nostra, Gomora, un ka tā uh, darbojas gan arī visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un, protams, pret to ir jācīnās ar uh, attiecīgiem politiskajiem līdzekļiem. Mēs runājam par visu Eiropas problēmu. Tā nav tikai izolēta problēma, kas skar uh, tikai un vienīgi mūsu valsti, un mēs jau nevaram to tā ierobežot, lai tā uh, nedotos pāri Itālijas robežām. Uh, Protams, eh, es varu ļoti daudz runāt tieši par Itālijas piemēru, bet eh, tomēr ir jāsaka, ka tas ir fenomens, kas pastāv visā Eiropā, un mēs noteikti varam arī eksportēt šo antimafijas likumdošanu uz citām dalību valstīm. Protams, Itālijā mēs šo cīņu turpināsim gan politiskiem, gan tiesiskiem instrumentiem, pat ja Eiropas Savienība mūs tajā neatbalstīs un nesniegs palīdzīgu roku. Bet jāņem vērā, ka tā ir problēma, kas neskar tikai Itāliju, tā skar arī Nīderlandi, Franciju, Spāniju, Austriju, Vāciju, Lielbritāniju. Nu, tie ir tikai daži no daudziem piemēriem. Tās ir valstis, kurās eh, arī ir iesakņojusies Itālijas mafija, un eh, tieši tādēļ pret to ir jācīnās eh, ļoti izšķirīgi un um, inteliģenti, jāņem vērā, ka mafijas struktūra nepārtraukt mainās, tā ir ļoti dinamiska un eh, tāda rafinēta organizācija. Eh, mafijas struktūras pārvācas uz tām valstīm, kur tajā brīdī valda tādi labāki apstākļi turpmākai attīstībai. Un ja mēs kā Eiropas Savienība neatpazīsim šo fenomenu un nemēģināsim pret to cīnīties, nu tad mēs nevarēsim neko izdarīt. Un arī Itālijā mēs negūsim panākumus, ja citas valstis. Mm Eh, neko nedarīs. Un jāņem vērā, ka mafija ir tāds kā vīrus, kas uh, izplatās pa valstīm un aplīpina uh, eh, vienu valsts pēc citas. To pat varētu aprakstīt kā uh, tādu augoni. Un mums vajadzētu izvairīties no šādas parādības. Un es domāju, ka tas, ja kādā valstī sāk iesakņoties mafijas struktūras, tas ir pats ļaunākais, kas var notikt. Mēs nedrīkstam vienkārši pielivērt acis un izlikties, ka nekas tāds nepastāv. Un eh, Eiropas Savienības eh, institūcijas ir eh, šo mm, fenomenu novērtējušas pārāk zemu, nav tam pievērsušās pietiekam nopietni. Katra valsts mēģina cīnīties pret to pati saviem spēkiem, bez citu valstu atbalsta. Bet atceroties 29. 30. mārta uzklausīšanu, mēs varam teikt, ka ir jārunā arī par uh, tiesisko sadarbību. Gratēlīkungs, kas ir valsts prokurors, viens no Uh, labākajiem ekspertiem cīņā pret mafijas struktūrām teica, ka viņam ir vienmēr bijis grūti uh, lūgt palīdzību no citām valstīm un nav bijuši tādi koordinēti pasākumi, un mēs vien nerunājam par Eiropas Savienības dalību valstīm, bet arī par trešajām valstīm. Tātad uh, mūsu prokurors teica, ka nav tādas labas tieslietu sadarbības, nestoties uz to, ka pastāv Eurojust un citas iestādes. Tas man patiešām pārsteidza, un es eh, vēlējos eh, pateikt, ka Gratērī kungs minēja, arī sadarbība Eurojust nav pietiekama, lai veiktu šos uzdevumus. Protams, eh, ir E, dažādi pasākumi vai nu Beļģijā, vai Nīderlandē, vai pat Kolumbijā, un tie tiek īstenoti tikai tādēļ, ka ir laba sadarbība starp e, tiesnešiem, piemēram, starp Itālijas un citu valstu tiesnešiem. Mēs nedrīkstam e, vienkārši to tā akceptēt. Man ir ļoti žēl, man ir uh, jābilst ka Eiropas Savienība līdz šim ir bijusi pārliecināta, ka mafija ir tikai dažu valstu problēma, sevišķi smagi tā skar Itāliju, bet tas ir aplami. Ja eh, šādas domāšanas paradigmas eh, valdīs arī turpmāk, es varu teikt uzreiz, eh, ka tas ir aplami. Mēs nedrīkstam turpināt braukt pa tām pašām sliedēm. Uh, Mums ir jāmaina gan savs domāšanas veids, gan sadarbības kultūra. Mēs nevaram vienkārši uzgriezt muguru šai problēmai un izlikties, ka tā nepastāv. Jā, Itālijā valda tāds uh, klusēšanas likums, un tieši pateicoties tam mafija var uh, attīstīties turpmāk. Tieši tādēļ tā pieredze, kas ir gūta Itālijā, ir uh, jāizmanto kā mācība. Nu, varbūt jums tas šķiet tā iedomīgi no manas puses. Uh, Eh, jā, nu šeit ir um, deputāti no daudzām valstīm, un viņi arī ir pieredzējuši to, cik briesmīgi ir organizētā noziedzība. Mēs eh, ļoti labi to zinām, mēs to esam piedzīvojuši pašus savus ādas. Mums ir jārīkojas ļoti apņēmīgi, ir jābūt konkrētām schēmām un sistēmām, kā cīnīties pret mafiju, un tas mums ir jādara visiem kopīgi. Ir jābūt sadarbībai juridiskā līmenī, tiesiskā līmenī, un katrai dalībniecībai dalību valstī ir jāņem vērā, ka tas ir fenomens, kas ir um, dzīves un klātesoši visā Eiropā. Nav tikai dažas dalībvalstis, kurās uh, mafija darbojas. Un mafija, protams, izmanto globalizāciju savās interesēs un izmanto to, ka Eiropas Savienībā vairs nav robežu. Tieši tādēļ mafija var gūt vairāk peļņas un arī turpmāk palikt nesodīt par saviem nodarījumiem. Mafijas organizācijas nepazīst ne geogrāfisks, ne politisks robežas. Bieži vien tad, kad mēs cīnāmies pret mafiju, tieši mēs saskatām kaut kādas robežas, bet uh, ne jau šīs struktūras. Uh, mafijas tīkli kļūst aizvien biezāki, uh, šī organizācija. Uh, iefiltrējies eh, ļoti daudzās organizācijās, to atbalsta gan finanšu organizācijas, un bieži vien tā pārņem eh, arī valdības struktūras. Protams, mums ir eh, jācīnās pret šo organizāciju un ir arī ļoti cieši sazarot uh, Eiropas organizētā noziedzība, ir, protams, arī organizētā noziedzība trešās valstīs - Albānijas mafija, Krievijas mafija. Uh, Uh, ir daudz struktūras, kas sadarbojas, piemēram, ar narkotiku tirgotājiem uh, Kolumbijā. Un uh, jāsaprot, ka mafija nedarbojas tikai ēna ekonomikā, bieži vien tā arī veic savas aktivitātes, atmazgājot nelegāli iegūtos līdzekļus. Un jāņem vērā, ka peļņa uh, ir pielīdzināma apmēram uh, sešu dalību valstu IKP gada laikā. Tātad tā ir peļņa, ko uh, gūst mafija katru gadu. Protams, pret to ir jācīnās, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībā ir jāspēlē ļoti pārliecinoša loma. Protams, dalību valstu robežas uh, mafijas aktivitātēm uh, nerada pilnīgi nekādus šķēršus. Uh, Mums, eh, mēs pat te varam runāt par tādu Eiropas eh, noziedzības zonu, bet, eh, diemžēl, tieslietu iestādes un policija joprojām redz šīs nojauktās robežas. Eiro Lisabonas līgums mums piedāvā jaunus instrumentus, lai sadarbotos gan tiesiskajā jomā, gan lai veidot sadarbības starp policijas iestādēm. Uh, Mēs varam atminēties to, ko var darīt eh, Eurojust, Olaf un arī Eiropols. Mums arī uh, bija padomā izveidot eh, Eiropas uh, prokurora posteni, kas varētu parūpēties par Eiropas Savienības uh, transnacionālajām interesēm un finanšu interesēm. Tas ir ambiciozs plāns, un mums, protams, ir uh, jāsaprot, kā to varētu īstenot. Mums uh, katrs solis ir jāspēr ļoti piesardzīgi un ir uh, jāsaprot, vai šāda amata posteņa izveidošana ir saskaņā ar dalību valstu konstitūcijām. Bet ja tas taps, tas noteikti garantēs tādu papildus vērtību. Mums ir jāizveido uh, normu kopums, lai uh, Eiropas Savienības dalību valsts varētu vēl labāk sadarboties. Mums ir jāizmanto visas tās iespējas, kas ir mūsu rīcībā un, protams, ir jāvienojas par to, eh, pret ko mēs vispār vēlamies cīnīties. Ir skaidri un gaiši jādefinē kas īsti ir organizētā noziedzība, un šai definīcijai ir jābūt homogēnai visās dalību valstīs. Un, protams, šī organizētā noziedzība pastāv arī starptautiskā līmenī. Un īstenībā es domāju, ka definīcija ir pārāk šaura un tā neatspoguļo visu fenomenu tā pilnībā. Mēs runājam par noziedzīgām organizācijām, bet tas nav tik viennozīmīgi. Tā tad ir jābūt skaidrām, nepārprotamām definīcijām. Uh, un lai tās varētu eh, formulēt, mums ir jāsaprot, kāds ir noziedzīgo organizāciju raksturs, kāds ir to iezīmes, ko mēs īsti saprotam ar šiem vārdiem. Un, protams, ir jāievieš mērtiecīgi pasākumi, lai mēs varētu labāk cīnīties pret šiem draudiem. 416. Eh, krimināla likuma pants bis nepastāv visās valstīs. Eh, piemēram, Itālijā, Itālijas krimināla kodeksā šis pants attiecas uz cīņu pret mafijas struktūrām. Tālāk mums ir jārunā arī par prātināšanas metodēm, ja tiek izmantotas eh, konkrētas metodas cīnoties pret organizēto noziedzību. Uh, Eh, valstīs eh, šeit ir atšķirīgs metods. Mēs runājam par mantas konfiskāciju. Un uh, arī šādas metodas ir atrunātas Eiropas Savienības uh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Savā ziņojumā es runāju par savstarpējo uh, kriminālu procesu spriedumu atzīšanu. Uh, ir jābūt labākai sadarbībai starp dalību valstīm, un pateicoties tam mēs varētu radīt spēcīgāku Eiropas Savienību, kas ir koordinēta un saliedēta cīnoties pret organizēto noziedzību. Es tagad jums nevaru piedāvāt tādus atsevišķus priekšlikumus, bet vēlējos varbūt šeit salikt galvenos akcentus. Organizētās noziedzības runātāji tiek pārtraukt uz brīdi. Jāsaprot, ka uh, organizēt tās noziedzības pārstāvi ir guvuši milzīgu pēļņu, viņi ir iefiltrējušies dažādās finanšu organizācijās, ekonomikas organizācijās, viņi uh, mums ir uh, jāparūpējas par efektīvākiem pasākumiem. Uh, lai varētu arī eh, konfiscēt eh, mafijas pārstāvu īpašums. Eiropas Savienība ļoti aktīvi strādā pie šī jautājuma izskatīšanas, un es ceru, ka drīz dienas gaismu ieraudzīs jauns priekšlikums. Mums ir jāatbalsta komisija šajos centienos un ir jāparūpējas, lai priekšlikums, eh, kas taps, būtu ļoti ambiciozs. Lai varētu cīnīties pret organizēto noziedzību, mums ir uh, tā jānodala no uh, tautsaimniecības un uh, finanšu pasaules. Eiropas Savienībai ir arī aktīvāk jācīnās pret uh, līdzekļu atmazgāšanu, jeb uh, nelegālo līdzekļu legalizāciju. Jā. Uh, bieži vien uh, šie uh, tātad nelegāli iegūtie līdzekļi tiek legalizēti, izmantojot tādus legālus instrumentus, lai šos līdzekļus varētu izmantot dažādos uh, likumīgos darījumos, un bieži vien tad rodas tāds savījums, nelegālie līdzekļi ieplūst dažādās legālās struktūrās, un bieži vien vairs nevar atšķirt, kur līdzekļi ir iegūti nelegālā ceļā un kur legālā. Eh, tālāk daži vārdi par uh, uh, upuriem. Uh, bieži vien cilvēki nevar uh, pret to cīnīties, un Itālijā ir. Uh, tā ļoti skaidri noteikts, ka ir atšķirības starp mafijas upuriem un terorismu upuriem, bet eh, beidzot šī šķirtne ir jālikvidē, jo īstenībā gan terorisma, gan organizētās noziedzības upuri ir uh, cietuši vienādi daudz, tie ir konkrētas sistēmas upuri. Uh, Tā tad uh, organizētā noziedzība un arī teroristi vēršas nevien tikai pret uh, kādu konkrētu valstu un tās pilsoņiem, bet pret visu demokrātiju kopumā. Tālāk runājot par uh, tiesisko sadarbību, mums ir jācīnās pret šiem draudiem, mums ir uh, arī uh, eh, jāaizsargā uzņēmumu un cilvēki, kas sadarbojas ar ties, tiesību sargājušām iestādēm, bet bieži vien šī aizsardzība nav pietiekama. Ja uh, cilvēki ir apņemšies liecināt, ja viņi ir gatavi sadarboties ar tiesību sargājušām iestādēm, viņi ir jāaizsargā. Ja kāds ir izšķīries par šādu veidu sadarbību un saņem 100 tūkstošu eiro kā atlīdzību, uh, Eh, tad šis cilvēks eh, varbūt eh, vairākus mēnešus var dzīvot no šiem līdzekļiem, bet ja kāds uzņēmums, piemēram, izšķirs sadarboties ar tiesību sargājušām iestādēm, tad šis uzņēmums uz kādu laiku nevar darboties. Tā tad līdz ar to ir jābūt skaidriem nolīgumiem, lai uzņēmums, kas šādu ceļu ir izvēlējies, tomēr varētu turpināt savu darbību. Ir e, ļoti daudz e, dažādu Eiropas fondu un varbūt, e, ka ir iespējams parūpēties, lai arī to līdzekļi, lai šo fondu līdzekļi nenonāktu noziedznieku kabatās šeit ir jāvalda pietiekami lielai caurskatāmībai, pilsoņiem ir jābūt iespēja iepazīties ar šo fondu izmantojumu, un arī žurnālistiem ir jābūt piekļuvēji šādai informācijai. Mēs esam konstatējuši, ka korupcija ir skārus arī Eiropas parlamentu, un mēs nevaram uh, pieļaut to, ka cilvēki, kurus neinteresē kopīgais labums, vispār atrodas Eiropas parlamentā un drīkst šeit strādāt. Ir jābūt skaidram, eh, skaidriem noteikumiem, un ja cilvēki ir eh, sasmērējušies eh, organizētajā noziedzībā, tad viņi vairs nekad nedrīkst pārkāpt pār Eiropas parlamentu slieksni. Noslēgumā vēlējos pateikt, ka organizētā noziedzība ir lielākais šķērslis kopīgas um, brīvības, tiesiskuma un drošības telpas izveidēji. Es ceru, ka kolēģi iesniegs daudz skatlīgus grozījumus un tādā veidā mēs varēsim uzlabot uh, ziņojumu projektu. Un uh, vēlējos uh, pieminēt kādu tiesnesi, ko nogalināja tiesnesis, ko nogalināja mafija. Eh, šis tiesnesis pierādīja, ka ir jāmīl savu valsti, lai padarītu to skaistāku. Šis cilvēks bija Paulo Borsalino. Paldies! Allora, io vi ringrazio per aver ascoltato in maniera... Un liels paldies! Turpina Alfānā kundzes ļoti atvainojos, ka tik ārkārtīgi strauji lasīju sevis sagatavoto ziņojumu, bet tagad došu vārdu Amanēta Ķerī, kas ir prokurori. Prokurors cīņai pret mafiju. 20 gadus viņš jau cīnās pret mafiju un Neapolē. Labrīt, paldies par šo uzaicinājumu. Pagājušajā nedēļā man radās iespēja tikties ar citiem tiesnešiem, kas strādā tieši šajā jomā un varēju uh, apskatīt situāciju, kāda tad pašais pastāv. Mums bija divas dienas ļoti intensīva uzklausīšana, apmainījāmies ar zināšanām, pieredzi. Mani uzaicināja kā ekspertu uz turienu un tūlīt pat es jau atzinu, uh, ka kā ekspertam man nācies tomēr ļoti daudz kļūdas pieļaut nenoliedzams. Esmu, esmu izdarījis kļūdas, esmu kļūdījies, bet esmu no šīm kļūdām mācījies. Un tieši tāpēc varēju padalīties pieredzē par šīm kļūdām un mācībām, un var to darīt arī ar jums. Progress pilnīgi noteikti ir gūts kopš maija, kopš 92. gada maija, jūlija kad tika nogalināts Falkoni un Borsalino kungi, abi no valsts prokuratūras. Mēs esam centušies vērsties pret šo birokrātisko struktūru, cenšoties izmeklēšanu īstenot eh, šai jomā, kur nav viegli gūt rezultātus bet jāsaka, ir main, situācija ir mainīsies, darbs ir uzlabojies, mums ir uz, izdevies pastiprināt cīņu pret mafiju. Man aicināja pievienoties šai struktūrai. Esmu strādājis pie tiesneša apmācības nacionālā līmenī, reģionālā līmenī, nu jau vairākus gadus. Un viena lieta, kas patiešām palīdz mums ciņā par organizēto noziedzību, ir tas, ka mums Itālijā tagad ir tāda plaša pieredze, ar ko varam nu, ar ko padalīties ar pārējām dalību valstīm. Nesen tika, iz, eh, pirms vairākiem gadiem tika izveidots Nacionāls prokuratūras dienas, kas nodarbojas tieši ar šādiem jautājumiem. Eh, te jāpiena arī bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija. Viņi ir izveidojuši, piemēram, šobrīd pēc mūsu modeļa arī šādu līdzīgu dienestu. Un Itālijas eh, prokuratūra uh, Uh, ir devusi savu pieredzi, tātad tas jau ir noticis. Nu, kāda tad ir šī pieredze? Vēlamies, lai parlaments pilnībā apzinātos realitāti, pašreizējo situāciju. Un šo situāciju, jāsaka, ļoti labi atspoguļo Alfāno kundas iesniegtais ziņojuma projekts. Tur runāts par organizēto noziedzību, runāts arī par nacionālo un starptautisko līmeni. Jāsaka, organizētai noziedzībai izdodas radīt ar vien vairāk draudus. Tie ir ļoti mm, spēcīgi draudi un ļoti daudz iestādes cenšas cīnīties par organizēto noziedzību. Cīņa pret noziedzību ir pastiprinājusies, bet ir pastiprinājusies ar organizētā noziedzību. Tā kopš ne tikai kopš Berlīnas mūls krišanas, bet, krišanas, bet arī pirms tam ir kļuvusi daudz spēcīgāka. Un e, ir grūti precoties tādām mafijas veida organizācijām. Nu, robežas ir zudušas šai šīm organizācijām. Uh, Un to galvenais uzdevums joprojām ir tāds pats - tās eh, apdraud sabiedrību, apdraud eh, varas iestādes un demokrātiju. 180 vietējo pašvaldību pārstāvi ir tikuši aizstāti. Līdz 2000. gadam Bet pēc tam mēs esam pieņēmuši likumu numur 267, kas ir vēl spēcīgāks, vēl striktāks, ir uh, ļoti daudz mēri atstādināti, īpaši kampānijā, kas ir mans reģions citi vietējo pašvaldību pārstāvi ir pārvietot uz citām teritorijām. Un eh, daudz, kas tikuši atkārtot ievēloti, ievēlēti, nestoties uz to, ka viņi ir atstādināti no mata, eh, un tad tāpēc ir nācies vēl vienreiz no jauna viņus atkal atstādināt. Ir trīs Itālijas mafijas organizācijas. Koza eh, Nostra, Kamara un vēl viena no Kalabrijas. Visi šie trīs ir ļoti bīstami tīkli, tie ir izvērsuši arī savus taustekļus starptautiskā mērogā. Un eh, policijas spēki saka, ka pat tajā brīdī, kad eh, ASV, kad nācās eh, sākt atjaunot mm, tirzniecības torņu, atrašanās vietu, jo, tu, jo pat tur toreiz Itālijas mafija centās iefiltrēties, iejaucoties valsts pasūtījuma procedūrā, cenšoties pieteikties šai konkursā, tātad par šīs vietas, ground zero vietas atjaunošanu. Nu, tātad šie, šai mafija ir ārkārtīgi spēcīgs tīkls, un tā ir ļoti daudz kur pasaulē, un tā var pēc, nu, attiecībā atkarībā no vajadzības izvērsties gandrīz faktiski jebkur. Šo sezonu esam piedzīvojuši, katru sezonu esam piedzīvojuši kaut kādu veidu eh, mafijas uzbrukumus. Kopš 90. gadiem eh, Koza Nostra it kā samazinājās, tā fragmentējās, aizgāja tādā kā pagrīdē. Tas tāpēc, ka notika milzīgas tiesas prāvas un tieslietu iestādes spēja daudzus arī notiesāt, un tāpēc Koza Nostra atteicās no krimināliem uzbrukumiem tiesnešiem, bet tepat laikā tā fragmentalizējās un tāpēc sadalījās pa tādām mazākām daļām. Uh, bet katrā ziņā tika piedzīvots tas, ka liecinieki tiek uzpirkti un tā tālāk, un, un tagad tās ir tāds atsevišķs neliels šūniņas, kas savus, eh, savus pilnvars īsteno, kas savu spēku īsteno parāda. Uh, Viņi šobrīd nespēj šīs šuniņas vairs sasaistīt, un līdz ar to arī izmeklēšana ir ļoti sarežģīta. Nevar, nevaram smelties no zināšanām uh, pagātnē, kad toreiz bija skaidri gaiša mafijas hierarhija. Nē, šobrīd situācija ir mainījusies, viss šī aina ir mainījusies. Savukārt Drangetas organizācija ir savukārt vēl vairāk taisni pastiprinājusies, izvērsusi uh, tīklu, tā ir specializējusies gandrīz. Tā šobrīd darbojas tieši Kalabrijā un Lombardijā. Tā ir decentralizēta organizācija. Un tā, šīs šūniņas darbojas pilnīgi autonomi. Savukārt, Mora ir joprojām ļoti fragmentēta organizācija. Tā nav sasaistījusies ar citām organizācijām un asoci noziedzīgām asociācijām. Pagātnē, jāsaka, bija daudz vieglāk uzzināt par komoras dalībniekiem, tāpēc, ka viņi izpildīja zināmus rituālus, lai ie, ie, iestātos mafijā, bet nu, tagad tas ir mainījies un daudz grūtāk konstatēt, nu, uz ko tad viņi mm, ir gatavi šobrīd. Nu, ja runājam par infiltrēšanos sabiedrībā, tad bija kāds, eh, kas teica, ka, lūk, eh, mafija nemaz nepastāv, ka koza nostra tas ir kaut kas pilnīgi cits. Jo Koza Nostra paziņoja, ka viņi faktiski aizstāv pilsonisko sabiedrību un vairākus sektorus sabiedrību, nu, piemēram, uh, valsts administrāciju, ekonomiku, vietējos politiķus un tam līdzīgi. Bet, nu, diemžēl, jā, tā visa realitāte ir tieši šāda. Pēc gadiem ilgas izmeklēšanas procesa esam, nu, šo to arī panākuši. Ir bijuši ļoti daudz tiesas prāvas, kur ir bijis veiksmīgs rezultāts. Bet katrā ziņā mafija uzvar tajā brīdī, kad pilsoniskā sabiedrība ir vāja. Un tajā brīdī, kad pilsoniskajā sabiedrībā tiesības tiek pār, pārvērstas par dažāda veida pakalpojumu izdarīšanu otram, tad ļoti viegli ir nokļūt šai mafijas muģeklī. Tā brīdī, kad vairs nav taisnīguma, tad uzvar mafija. Mafija uzvar arī tajā brīdī, kad valsts ierēdņi nedara savu darbu. Atgādināšu par Falkonī kunga vārdiem. Viņš uzdevu toreiz jautājumu, kas tad ir mafija? Un tad viņš teica, ka lūk, ka tas vienmēr ir kāds, kuram ir kādi, kur ir, ir kādas saites, kādi uh, sakari, kontakti kaut kur. Un pietiek tikai ar to, ka viens ierēdis ir apātisks un neaktīvs, lai mafija šo tukšumu aizpildītu. Tātad no vienas puses ierēģi, kas nedara neko, un mafija, kas rīkojas. Un mums ir jāspēj tam pretoties, mums ir jābūt aktīviem, tieši tā kā ziņojumā arī teikts. Mums ir jābūt uh, darbīgiem, jānodrošina arī konstitucionāla rakstura garantijas. Kad runājam par mūsu valsts, esam pieņēmuši tiesību aktus, kas ir ļoti efektīvi un kas palīdz cīnīties pret mafiju. Pēdējos trijos gados šī cīņa ir stip, e, krietni pastiprinājusies. Esam pagari, palielinājuši sodus, kas nosaka, e, kas pie, tiek noteikti mafijas darboņiem esam arī ļoti uzmanīgi īstenojuši pārbaudas procedūras uzņēmumiem, kas uh, e, vinē dažādos valsts iepirkuma konkursos, pētam ļoti uzmanīgi visu dokumentāciju, kas tiek iesniegta, cenšamies apturēt nelegālo līdzekļu legalizēšanas procesus, nodrošinot līdz ar to ekonomikas pāriešanu tādā pavisam legālā rakursā. Uh, Un tagad, ja kāds piedalās valsts iepirkuma konkursā, tad, pilnīgi, nu, tad eh, šīm pusēm jānāk lejā ar deklarāciju par eh, godīgumu un integritāti, eh, un līdz ar to. Ne, jo mēs nevēlamies gal galā samazināt pamattiesības tikai tāpēc, ka cīnāmies pret mafiju. Un cīņa pret mafiju nozīmē to, ka ir jāpalielina profesionālitāte tiem cilvēkiem, kas tādā tieslietu jomā Nu, un, protams, jāpastiprina arī tiesību aktu efektivitāte. Mafija ir ārkārtīgi gudra. Tā iefiltrējas pilsoniskajā sabiedrībā, tirgos, ļaunprātīgi izmanto eh, esošās struktūras, pieaugtās labklājība, bagātības, tā tiek galā ar saviem konkurentiem, tā iet pret jebkuriem darba tiesību aktiem, pret vidas aizsardzības aktiem. Tad, kad viņi ir vinējuši kādos konkursos, viņi jau vairs neklausās nekādās arotbiedrībās un nekādā tam līdzīgā saprāta balsī. Svarīgi aizsargāt noziegumu upurus. Un ja runājam par drangetas mafijas kustību. Tie, kas tika notiesāties pravā, viņiem tika piespriestots atmaksāt 10 miljonus eiro atpakaļ sektoram, tāpēc, ka tieši viņi bija palēninājuši ekonomisko attīstību šai reģionā. Nu, tie ir milzīgi soļi uz priekšu jurisprudences jomā. Un Tas pilnīgi noteikti ir arī uzlabojums kopējā institucionāla darbībā, bet visiem ir jādara katram savs darbs. Tiesnešiem turklāt jādomā par pamatiesību saglabā, saglabāšanu un par to interšu aizstāvēšanu, kuri ir cietuši no mafijas darbības. Un tieši pilsoniskajai pursai arī jāvēršas e, tiesā un jāierosina tiesas prāvas tajos gadījumos, ka tāds ir noticis. Nu, lūk, un tagad ļaujiet man izdarīt pāris secinājumus. Piekrītu pamata priekšlikumiem, kas iestrādāti ziņojumā, it īpaši vēlos atsaukties uz noziedzības upuru tiesībām. Bet tāpat laikā domāju, ka mums šeit vēl vairāk jāpastrādā tātad pie upura aizsardzības. Nu, atstājot pie malas visu tautsēmniecības ietekmi, mums taču ir arī jāatzīst upuru tiesības uz finansiālu atbalstu. Tam vajadzētu būt daļai no juridiskajām procedūrām. Nu, varbūt, ka noziedzības upuriem varētu piešķirt palīdzību izmeklēšanas procesā. Protams, nedrīkst iejoties tiesneša lomā un prokuroru lomā, bet ir jābūt eh, spējīgiem uzdot jautājumus izmeklēšanas procesa gaitā un izmeklēšanas gaitā ir jānodrošina zināmas tiesības eh, upuriem, protams, arī aizstāvībai. jāpārliecinās, ka upuri, kas jau tik daudz cietuši no mafijas rokas, tiek uzklausīti juridiskajā eh, šajās tiesu prāvās un procedūrās. Man nav īpaši daudz laika dots, es varētu daudz sīkāk jums par to visu pastāstīt, varbūt vēlāk to varēšu arī izdarīt, Bet es domāju, jā, ka Itālijas mafija tāda īpaši Eiropā ir raksturīga e, parādība. Tā ir kļuvusi pārnacionāla, tā ir izgājusi ārpus robežām, tā nodarbojas ar legālo, nelegālo līdzekļu legalizēšanu visā Eiropas tirgu. Ir ļoti nopietni nodarījumi, ko tā, e, kas, kas ietekmē Eiropu, Eiropas ekonomiku, ir milzīgi krāpšanās apmēri notiek. Ja skatāmies uz komoras organizāciju, piemēram, Viņi ir bijuši iesaistīti krāpšanā, piemēram, pārtiks ražošanas jomā. Un šeit eh, šī krāpšanās ir bijusi vienkārši milzīga savos apmēros. Tāpat tās arī rūpniecības sektorā mafija darbojas, piemēram, enerģija no atjaunīgiem resursiem, tiek viņi saņem līdzekļus no Eiropas iestādēm pat, piemēram, lai īstenot kaut kādus projektus, bet pēc tam, kā jau teicu, viņi nebūtu vairs neievēro tirgus likumus, un tiesību aktus viņi nepieļauja konkurentu darbību, un viņi burtiski ar varu ieņem zinām tirgus daļu. Eiropas Savienība dara ļoti labi. Ir mēs, eh, pretmafijas tiesneši, esam arī skatījušies Eiropas Savienību, meklējot jaunas motivācijas, jaunas uh, stimulus, kā šo cieņu pret mafiju uzlabot. Un jūs varat būt mums šeit ļoti palīdzīgi. Eiropas Savienības dalība valstis uh, Mēs gan zinām, protams, ka pastāv ļoti liels grūtības šajās dalībvalstīs, varētu tomēr pielāgot nacionālos tiesību aktus un Eiropas tiesību aktus, un dalībvalsts varētu darīt daudz vairāk, daudz straujāk, pieņemot pamatlēmumus un ratificējot konvencijas kā piemēram 2000. gada 29. maija konvencija par savstarpējo palīdzību tieslietās, un tās var palīdzēt integrējot jurisdikcijas Jo, ja tiek pieņemts kāds juridisks akts, tad tas arī jātiek īst, tas tam arī jātop īstenotam visās dalību valstīs. Un robežām šai gadījumā nevajadzētu pastāvēt, tai vajadzētu būt tādai vienotai jurisdikcijai. Tas, te mēs nerunājam vairs par nacionālo suverenitāti, nē, mēs runājam par efektīvu instrumentu izveidošanu cīņai pret mafiju. Es esmu gandrīz jau noslēdzis savu uzstāšanos, saka runātājs. Nu, kaut vēl, lai paskatāmies uz šiem ļoti interesantajiem, sarežģītajiem ziņojumiem, ko sagatavojas Eiropas komisija par pašreizējo situāciju attiestībā 2003. 2007. gada pamat uh, lēmumu īstenošanu, piemēram, attiecībā uz noziedzības rezultātā gūto ieņēmumu konfiskāciju. Komisija sagatavo ziņojums par šo juridisko procesu rezultātiem, un jāsaka, tie ir nepietiekami, neapmierinoši. Ir ļoti dažas valstis, kas ir gana strauji šo pamatlēmumu īstenojušas, ir tāds dalība valstis, kas to nav īstenojušas. Un ļoti reta dalība valsts ir sapratusi, ka e, šādu tiesību aktu īstenošana ļautu nodrošināt e, efektīvu cīņu pret mafiju. Dalība valsts nedrīkst sekot tikai jau novecojušiem tiesību aktiem, nē, ir jādomā par to atsvaidzināšanu. Un visbeidzot par realitāti jāpadara šīs kopējās izmeklēšanas komandas no dažādām dalību valstīm ar pārstāvjiem no dažādiem dalību valstīm, Un te es runāju par 2002. gada 13. jūnija pamatlē, pamatlēmumu. Ir jāpiešķir jauna jēga uh, eh, eiro just eksistencei. Jo tas spēja piedāvāt, tas ir pilnīgi tāda kā milzīga domnīca, kā tāds domu kopums, kas ļauj izstrādāt idejas un cīnīties pret mafiju. Un idejas ir ļoti liels, kas, bet ir vajadzīgi arī instrumenti, kā īstenot šīs idejas dzīvē. šobrīd nesam, piemēram, nesam vēl gatavi šādai sistēmai. Paldies! Turpinām Fāno kundze. Tālāk došu vārdu komisijas pārstāvim. Nē, šķiet tas būs pēc tam. Šobrīd tiks uzklausīta komisija. Mums ir vēl ļoti daudz laika, vai ne tā? Debatas sekos pēc mirkļa. Šobrīd Uzklausīsim tātad uz desmit minūtes, dosim vārdu komisijas pārstāvim. Paldies! Labrīt, dāmas un kungi! Es pārstāvu eh, iekšlietu ģenerāldirektorāta vadītāja un gribu runāt par šo ziņojumu projektu, kas tika mums iesniegts. Mēs pilnīgi noteikti atzinīgi vērtējam plašās līnijās šīm ziņojuma mērķus un atbalstam arī vairākus pasākums, kas tajā tiek ietverti. Eiropas Savienība un Eiropas komisija pēdējos gados pilnīgi noteikti ir pievērsusies organizētāju no, noziedzībai, kas ir galvenais apkarojamais uh, eh, fenomens, ņemot vērā, ka vēlamies izvēle, izveidot kopējo brīvības un drošības telpu Eiropā. Un tāpēc mēs pilnīgi noteikti atzinīgi vērtējam daudz proaktīvāku attieksmi arī no Eiropas parlamenta puses. Uh, Eh, kas, protams, ir arī likum, viens no likumdevēja orgāniem Eiropas Savienībā. Nu, tagad pāriešu pie konkrētākiem punktiem, kas tiek pieminēti ziņojumā un ko pieminējusi arī deputāte Alfāno kundze iesākumā. Gribētu teikt, ka mēs pilnīgi noteikti atzinīgi vērtējam aicinājumu, ko izsaka parlaments politiskajiem spēkiem. Piešķirt vairāk resursus cīņai pret organizēto noziedzību. Turklāt tātad aicinājums not, skaidrāk paust politisko gribu. Mēs, diemžēl, piekrītam arī tām bažām, ko paudusi uh, referentum vairāk runātāji šobrīd, respektīvi, ka mafija uh, vairāk nozīdzīgās organizācijas ir vien vairāk infiltrējas uh, dažāda veida politiskajos, administratīvos centros, ekonomiskajā, politiskajā un citās pasaul, finanšu pasaulē. Uh, Runājot par konkrētiem pasākumiem, it īpaši tiem pasākumiem un mēriem, kas saistīti ar likumdošanu. Attiecībā uz organizētās noziedzības kriminalizāciju esam sagatavojuši ziņojumu, kas, tika publi kas tiks publicēts par pašreizējo pamatlēmumu nākamgad. Tas ir ziņojums, kas tiks sagatavots 2012. gada maijā un tas varēs kalpot kā pamats tālāku lēmumu pieņu priekšlikumu izvirzīšanai no komisijas puses. Gribu jums atgādināt, ka jau šī svarīgā teksta pieņemšanas brīdī komisija jau pauda zināmas šaubas un iebildes par to, ka šis teksts varbūt nepiedāvāja pietiekam daudz pievienotās vērtības um, attiecībās pašreizējiem tiesību aktiem, un komisija šajā jomā atbalstīja Itāliju un Franciju. Nu, viens tāds neliels jautājums e, ir šāds. Ziņojuma projektā teikts, ka komisija tiek aicināta nākt klajā ar priekšlikumu līdz 2012. gada beigām, bet, nu, jāsaka, tas, diemžēl, nebūs iespējams, jo, ja mēs e, turpināsim rīkoties pamatojoties uz īstenošanas ziņojumu, respektīvi ietekmes novērtējumu, kas pēc tam būs vajadzīgs ietekmes novērtējums, un tam būs pilnīgi noteikti vajadzīgs krietni ilgāks laiks pilnīgi varam piekrist un atbalstīt paredzēto priekšlikumu par aktīvu atgūšanu un konfiscēšanu. Mēs pilnīgi noteikti uzskatām, ka organizētāji noziedzībai ir jāuzbruk uz, tieši atņemot viņiem šos ieņēmumus un aktīvus. Tieši tā kā arī teica komisāra Malstrēms kundze, uh, Mēs esam paredzējuši nākt klajā jau šogad ar ļoti ambiciozu priekšlikumu par konfiskāciju un aktīvu atgūšanu, ar kuru, ar kuru tiks grozīts pašreizējais tiesību ietvers gan pamattiesībās, gan arī apusējās atzīšanas tiesību jomā un tāpēc uh, pilnīgi noteikti paredzēsim arī sadarbību ar uh, tieslietu ģenerāldirektorātu un iestādēm. Tā šis priekšlikums nāks kā daļa no kopējas dokumentu pakotnes, kur tiks runāts par e, tautsēmniecības aizsardzību pret nelegālu, nelikumīgu rīcību un krāpšanu. Te tiks iekļaut arī pretkrāpšanas stratēģija, pie tā strādā šobrīd mūsu Olaf kolēģi, tāpat arī pretkorupcijas pasākumi un tam līdzīgi runājot par konkrētiem mm, sociālās jomas aspektiem, nu šobrīd var teikt, jā, ka mēs analizējam ļoti daudz nosacījumus šai pārskatā, pārskata posmā. Un to, kā sociālā jomā izmantot šos konfiscētos aktīvus, jāsaka, ietekmes novērtējums šai jomā joprojām turpinās, un šobrīd būtu pāraga teikt, kādi tad būs tie priekšlikumi, ar ko komisija varēs nākt klajā, pamatojoties uz šī darba rezultātu. Es gribētu varbūt tā ātri atsaukties uz vēl vienu ļoti svarīgu jautājumu, respektīvi upuru aizsardzību, kas arī tiek minēts šajā ziņojumā un kas tika pieminēts šeit uzklausīšanā. Komisija šai jomā drīz vien nāks klajā ar juridisku priek ar likumdošanas priekšlikumu, kurā gan šobrīd šķiet netiek paredzēta aizsardzība upuriem un informantiem. Šī joma, protams, ir Vivians Redings atbildības joma. runāt par citām iniciatīvām, mēs pilnīgi noteikti atzinīgi vērtējam to, ka ziņojums vēlas panākt to, ka šai parlamentā tiek izveidota komiteja, kas cīnītos pret mafijai līdzīgām kriminālām organizācijām. Tā būtu tāda ļoti strauja attīstības um, pakāpe un gal galā ir nepieciešams eh, izvērst un padziļināt zināšanas par organizēto noziedzību, par to, kā šī organizētā noziedzība ietekmē sabiedrību. Un šajā ziņā, ja runājam par pētījumu, kas tiek šeit ierosināts eh, nu, no komisijas puses, gribētu nākt klajā varbūt ar nelielu ierosinājumu. Respektīvi, tā kā ļoti daudz informācijai būtu jābūt pieejama šādu pētījumu īstenošanai, būtu ļoti liederīgi. Uh, varētu šeit iesaistīt darbā Eiropolu, nu, un varbūt viņi varētu būt tie, kas tad varētu savākt šo tieslietu uh, iestādēm saistīto informāciju un tie, tiesību sargājošām iestādēm saistītu informāciju, jo citādi uh, šīs informācijas piemība varētu būt nedaudz sarežģīti nodrošināt. Tālāk par eiro just runājot un par savstarpēju atzīšanu runājot policijas un tiesiestāžu darbinieku apmācība, ko pieminēja jābrunātā, pilnīgi noteikti ir prioritāte e, mūsu finanšu programmu kontekstā. Gan e, attiecībā uz cīņu pret uh, organizēto noziedzību, gan arī kriminālu taisnīgumu ieviešanas jomā. Turklāt arī piekrītu punktam par to, ka valsts sektoram jābūt pārskatāmam. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi Mums ir Itālijas tiesību, tiesību sistēmas piemērs šeit un Eiropas Savienības fondiem un līdzekļiem arī būtu jābūt izsakojumiem, tiem jābūt uzraug, uzraudzītiem, lai pārliecinātos, ka to izmantošana pilnībā atbilst tiem nosacījumiem, tam domu gājienam, kas ir li, li, ticis likts priekšā un kā tas paredzēts attiecīgajās stratēģijās. Un vēl viens punkts, kur varam atbalstīt referenti un ziņojumu. Tas ir punkts par cīņu pret korupciju. Arī tas pilnīgi noteikti ir problēma jautājums, kā to parādījuši vairāki pētījumi, e, Eirobarometra aptaujas un tam līdzīgi. Un pilsoņi tieši par šo korupciju ir nobežījušies visvairāk. 78% Eiropas Savienības iedzīvotāju pagājuši gadu uzskatīja, ka korupcija ir ļoti būtiska problēma viņu valstī. Un Komisija ir paredzējusi um, kopējās uh, tautsēmniecības aizsardzības pret um, nelegālu darbību aizsardzības pak dokumentu pakosnu ietvaros nākt klajā ar priekšlikumiem dalību valstīm sagatavot eh, pretkorupcijas pasākums un ziņot par tiem. Tātad būs šis pretkorupcijas ziņojums, tur paredzēt vairāk nopietnu pasākumu, piemēram, īstenošanas ziņojums par pamatu lēmumu eh, par korupcijas apkarošanu privātā sektorā, kā arī ceļu karta, kas ļaut Eiropas Savienībai nonākt pie izvērtēšanas mehānisma attiecībā uz Eiropas padomas eh, piešķirtajiem lēmumiem. Nu, un, protams, arī svarīgi ir pasākumi, kas vērsti pret nelegālo līdzekļu līdzekļu legalizēšanu. Eiropas Savienības eh, līmenī eh, šī likumība pilnīgi noteikti jāuzlabo. Nu, laika, acīm redzot, man vairs nav, tāpēc arī beigšu savu uzstāšanos, bet ziņojums, jāsaka, tiešām ir ļoti visaptverošs. Nu, varbūt mums būtu gribējies vairāk redzēt akcentus arī, kas būtu likti uz kibernoziedzību. Eh, Tiesības argājušās iestādes arvien vairāk runā par to, ka tieši in, izmantojot internetu ļoti liela veida noziedzība tiek īstenota. E, tas ir e, viņiem tāds saziņas avots, komunikāciju tīkls. Un e, arī nacionālajām stratēģijām būtu jātop vērstam tieši pret kibernoziedzību. Domāju, ka tas varētu būt vēl viens svarīgs elements, ko varētu iekļaut ziņojumā. varētu arī Eiropā lomu stiprināt stratēģi, stratēģiskā kontekstā. Arī citas iestādes varētu nākt klajā ar savu izvērtējumu, un, nu, protams, tam visam pamatā būtu Eiropas politiskais cikls. Paldies, ar to savu uzstāšanu beigšu. Paldies! Grazie a lei, dottor Tinē. Jo adesso do la parola. Lielas paldies! Un Tagad es aicināšu izteikties Ungārijas prezidentūras pārstāvi, doktoru Pīteru Štāberu, un pēc tam uzsāksim debats ar parlamenta deputātiem. Köszönöm szépen. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Megtisztelő lehetőséget, hogy... Godatie deputāti. Pirmkārt, es gribētu pateikties jums par šo iespēju. Paldies, ka jūs uzaicinājāt mani kā Ungārijas prezidentūras pārstāvu piedalīties šajā uzklausīšanā. Es mēģināšu iepazīstināt jūs ar mūsu plāniem šajā jomā, proti cīņā pret organizēto noziedzību. Gribētu vispirms pateikties Alfāno kundzei par ziņojumu tā kā iepriekšējie runātāji arī mēs uzskatām, ka viņas pieeja ir bijusi ļoti visaptvaroša. Šis ziņojums parāda ceļu uz priekšu, tajā ir lieliski priekšlikumi tam, kā vajadzētu apkarot organizēto noziedzību. Jūs iesakāt šo cīņu izvērst visā Eiropas Savienībā un noteikti par vienu no prioritātēm. Mēģināšu savos izteikumos būt īs. <clears throat> Priekšsētājs kundze mana runa tiks balstīta uz galvenajām prioritātēm Ungārijas prezidentūras laikā šajos sešos mēnešos. Ievadā gribētu teikt sekojošo. Ungārijas iekšlietministrs Šandors Pinte savā janvāra uzrunā parlamentā aprakstīja mūsu programmu. Ministrs minēja, ka cīņa pret organizēto noziedzību ir viena no galvenajām prioritātēm prezidentūras programmā. Tam ir vairāk iemesli. Pirmais iemesls ir tāds, ka tā ir starptautiska problēma, kas skar visus. Un mums ir pieredze šīs problēmas risināšanā starptautiski. Vēl kāds iemesls ir tāds, ka Organizētā noziedzība ir iekšējās drošības aspekts, kas līdz šim nav piesaistījis tik lielu uzmanību, kā būtu to pelnījis. Treškārt, mums likās, ka pēc krīzes apstākļos mēs varam novērot organizētās noziedzības stratēģijas maiņu, un mums tā ir jāņem vērā. Es vēlētos vēl izcelt vairākas idejas, vairākus pasākumus, kas būs mūsu uzmanības centrā. Pirmkārt, notika neformāla iekšliet ministru tikšanās. Tā notika 20 janvārī. Jūs komitejas priekšsēdētājs arī bija uzaicināts, piedalījās šajā pasākumā un uzrunāja klātesošos. Šajā ministru tikšanās laikā viens no galvenajiem darba kārtības jautājumiem bija organizētā noziedzība. Tik uzaicināts Eiropola direktors, ko uzklausīja ministri, tāpat viņi uzklausīja arī Interpola ģenerālsekretāru un Seki centrs, eh, kura galvenā mītne atrodas Budapeštā, arī tika pieaicināts direktors piedalījās un stāstīja ministriem par jaunākajām tendencēm organizētajā noziedzībā un tās apkarošanā. Debats bija patiešām auklīgs. Gribētu vērst jūs uzmanību uz šo debašu secinājumiem. Dalību valstu ministri vienojās, ka organizētā noziedzība ir dinamiska parādība, kas maina savas stratēģijas, Pēdējā laikā ir notikusi būtiska pārstruktūrēšanās mafijas struktūrās. Organizētā noziedzība darbojas tirgos. Šie tirgi krīzes apstākļos ir mainījušies. Šīs noziedznieku grupas šobrīd jūt ierobežots iespējas šajos pašos tirgos, taču tāpat laikā parādās aizvien jaunas iespējas. Tā ir tāda kā tirgus pārdalīšana, ko mēs varam šobrīd vērot. Iekšlietu ministri šajā tikšanās reizē runāja par to, ar kādām metodēm viņi varētu cīnīties pret organizēto noziedzību. Viņi vienojās, ka vajadzētu stiprināt nacionālo starptautisko un globālo informācijas apmaiņu. Starptautiskās aģentūras kā Interpol, Europol sadarbosies vairāk ar dalībvalstu aģentūrām, tādām kā Saki centrs. Šai sadarbībai būtu jābūt labākai nekā tā ir bijis līdz šim. Vēl ministri vienojās par kaut ko tādu, kas parādās arī jūsu ziņojumā. Proti, viens no galvenajiem elementiem cīņā pret organizēto noziedzību ir nelegāli iegūto līdzekļu atgūšana atpakaļ. Tam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Dalību valstīs ir jāstiprina aģentūras, kas nodarbojas ar šo līdzekļu atgūšanu. Un visbeidzot, dalību valstu ministri uh, sveica jaunās pieejas organizētās noziedzības apkarošanai. Viņi uzskata, ka tā ir daudz disciplināra pieeja, kas ir vislabākā dažās dalībvalstīs. Tā jau ir devusi būtiskus rezultātus un tiek labi izmantota. Šāda veida metodas varētu ieviest Eiropas Savienības līmenī. E, varbūt šo domu Alfāno kundze jūs varētu pieminēt savā ziņojumā. Nākamais pasākums, ko organizēja Ungārijas prezidentūra, mēs turpinām Beļģijas prezidentūras iesākto šajā jomā. Beļģijas prezidentūra pagājušā gada novembrī izstrādāja tā saukto harmonijas mehānismu. Tas ir tāds kā politikas cikls diviem gadiem šobrīd diviem gadiem, vēlāk tas tiks paredzēts četriem gadiem. Šajā poli politikas ciklā tiks noteiktas prioritātes cīņā pret organizēto noziedzību. Ungārijas prezidentūra tieši darbojas laikā, kad beidzas viens no šiem periodiem. Eiropola ir sagatavojis okta ziņojumu, Eiropas organizētās noziedzības izvērtējumu ziņojumu. Pamatojoties uz šo Eiropola ziņojumu, mēs gatavojam secinājumus padomas tikšanās reizē, kas notiks jūnijā. Tad iekšlietu ministri runās par prioritātiem nākamajiem diviem gadiem. Viņi izstrādās policijas un citu operatīvo dienestu rīcības plānu. Šo secinājumu izstrāde sākās pirms pāris dienām. Kā jau es teicu, tiem ir jābūt gataviem līdz jūnijam, kad atkal tiksies iekšliet ministri. Bez tām pastāv arī projektu grupa, kas iesaistīsies KOSI darba grupā padomē. Ungārija šobrīd ir šīs darba grupas vadītāja. Itālija, Nīderlanda, Beļģija, apvienotā karaliste, Zviedrija, Somija, Polija, Eiropas komisija un Eiropol ir aktīvas dalībnieces šajā kozī darba grupā. Projektu grupa sagatavos rokas grāmatu kas detalizēti aprakstīs multidisciplināro pieeju eh, organizētās noziedzības apkarošanai. Principā tas būs paraugu prakses katalogs. Šo informāciju varēs izmantot tiesību sargājošās iestādes cīņā pret organizēto noziedzību. Mēs vēlētos šajā katalogā minēt visus labākos paņēmienus, kas ir izrādījušies iedarbīgi cīņā pret organizēto noziedzību. Tā, lai dalību valstīm būtu tāds ļoti parocīgs uh, līdzeklis, kurā ir vadlīnijas, kā varētu apkarot noziedzību, kādas metodas jau ir izmantotas. Uh, darbs pie rokas grāmatas veids ļoti labi. Mēs ceram, ka tā taps līdz jūnija uh, Eiropadomē. Šī projekta grupa ir paredzējusi tikties vēl vienu reizi, un pēc tam rokas grāmatas darbs būs ievirzījies jau fināla taisnē. Tad šī projekta grupa beigs darboties līdz ar Ungārijas prezidentūras beigām. Cerams, ka šī rokas grāmata mums paliks kā lietišķi pierādījums grupas darbam. Mēs ceram, ka šīs darbs arī tiks turpināts, ka grāmata tiks aktualizēta ar laiku, tiks uzraudzīts, kā tā tiek izmantot. Uh, ar projektu grupas dalībniekiem mēs ieteiksim konkrēti, kā tas varētu notikt. Tās tātad ir galvenās idejas un galvenās prioritātes Ungārijas prezidentūrā šajā jomā. Vēlreiz gribu jūs pateikties par iespēju jūs uzrunāt šodien. Alfāno kundze gribētu jūs sirsnīgi sveikt ar lielisku uzrakstīto ziņojumu. Protams, ja jums ir jau kādi jautājumi, esmu gatavs uz tiem atbildēt. Paldies! Grazie a lei, dottor Sober. Adesso apri... Sirsnīgs paldies Štāberkungam, un tagad sāksim debatas. Jakolīno kungs, Gručetas kungs un Borsalīno kundze un Bronza kungs ir pieteikšies izteikties. Jakoli... L'onorevole Iacolino c'è della la parola. Va bene, l'onorevole Crocetta per tre minuti došu vārdu Kročetas kungam. Trīs minūtes. No, io ho apprezzato molto la relazione che... Mm, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es augstu vērtēju jūsu ziņojumu. Paldies par ievadvārdiem. Ļoti interesanti bija klausīties arī doktorāta Čierī un komisijas pārstāvī. Um, 15... Man ir vairāk jautājumu, ko es gribētu uzdot. 2009. gada 15. jūnijā rakstīja vēstuli parlamentu prezidentam Būzakam, aicināja izveidot darba grupu, kuras mērķis būtu pētīt mafijas darbību Eiropā. Parlamenta prezidents un arī uh, Lībe priekšsēdētājs uh, piekrita tam, ka šāda te speciālā komiteja būtu izveidojama mafijas izpētē. Visi domā, ka tā ir laba doma, bet tas netiek vēl darīts pagaidām. Šķiet, ka tam ir jābūt kā tādam fēniksa putnam, kas ceļas augšā no eh, pelniem, taču pagaidām tas vēl nav augšām cēlies. Mums tas ir jādara, mums ir jādibina šī darba grupa, lai izvērtētu Eiropas organizēto noziedzību. Mums ir jādzird um, parlamentāriešu pieredze no dažādām valstīm. Diemžēl tas pagaidām nav izdarīts. 2011. gada 15. jūnijā es rakstīšu atkal Jūza Buzakam, jo būs pagājis viens gads kopš pirmās vēstules uzdošu jautājumu, kāpēc nav izveidota šī te grupa vai šī komiteja cīņai izpētē, mafijas fenomenu izpētē. Kāpēc eh, iestādes nav spējīgas vienoties par šiem jautājumiem? Es domāju, ka mums ir jāizvairās no vienas kļūdas Mēs nedrīkstam domāt, ka probl mafijas problēmas Eiropā rodas tādēļ, ka Itālijas mafija ir iespraukusies visā Eiropā un pārņēmus to. Nē, tas nebūtu tā nav. Mums izaispunktam ir jābūt tādam šajās diskusijās, ka mafija ir globāla parādība šobrīd. Mafijai vairs nav starptautiskā hierarhija, tai ir tāda kā horizontāla struktūra ar sasaisti starp dažādām valstīm, starp šūniņām dažādās valstīs. Šobrīd pasaulē rodas jaunas mafijas organizācijas, un tās darbojas ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Tad, kad runājam par mafiju, nevajag runāt tikai par Ndrangetu, par Koza Nostru un citām, par Komoru, kas ir Itālijā. Mums jārunā ir par Krievijas, Bulgārijas, Rumānijas, Albānijas, Ķīnas mafiju, par Nigērijas mafijas lomu un tā tālāk. Par Kolumbijas mafiju. Par šo te mafiju veidīgu organizāciju darbību un lomu. Kas mums ir jādara? Es domāju, ka runājot par ekonomisko krīzi un par mafijas pārstruktūrēšanos, mums jārunā arī par to, kā mēs lietojam jēdzienu organizētā noziedzība. Es domāju, ka tā vispār ir divkosība runāt par organizēto noziedzību, jo noziedzības modelis Eiropā un pasaulē patiesībā veidojas pēc Koza Nostra mafijas ģīmju un līdzības. Neviens nav spējis stāties pretī Koza Nostrai 150 gados. Šis modelis darbojas. Kādēļ tas ir tik rezistents? Tur ir sasaistīta parastā noziedzība, ekonomiskā, militārā, politiskā noziedzība. Minēšu vienkāršu piemēru. Nav man bijusi iespēja to izklāstīt. 2003. gada septembrī es biju savas pilsētas mērs sešas mēnešus. Es uzsāku cīņu pret mafiju. Tādu bezprecedenta cīņu. Itālijas policija aizturēja divus mafijas darboņus. Viens bija Sicīlietis, otrs bija Lietuvietis. Viņi runāja par plāniem <clears throat> mani nogalināt. Che avrebbe cambiato le sorti della Sicilia. 2003. gada decembrī notika kaut kas ļoti svarīgs, kas mainīja gan Sicīlijas, gan Itālijas attīstības gaitu. 2003. gada decembrī notika Eiropadomas sēde, kurā tika pieņemts lēmums ļaut Lietuvai iestāties Eiropas Savienībā. Mafija ātri saorganizējās. <clears throat> Bet notika sarunas starp padomi, komisiju par dažādiem jautājumiem, arī par organizēto noziedzību taču tās, šīs debatas nebija pēc būtības, tās bija tikai paviršas debatas. Netika runāts par to, kā Eirojust, Eiropol varēs cīnīties pret mafiju. Es gribētu teikt, ka tas bija līdzīgi, kā mēs teiktu, ka Frontex cīnīsies pret nelegālo imigrāciju. Tas nav nopietni. Mums ir vajadzīgi nopietni paņēmieni, kā apkarot šīs parādības. Ir nepieciešama savstarpēja tiesu lēmumu atzīšana. Ja ir tāds tiesas lēmums, kas piespiež žurnālistus dot informāciju par saviem avotiem, atklāt tātad šos informācijas avotus, es mēģinu pabeigt priekšsēdētājs kundze. Šobrīd nav savstarpīguma attiecībā uz uh, liecinieku aizsardzību. Es pats esmu bijis liecinieks daudzās tiesas sēdēs. Mm, es joprojām cīnos par to, lai man būtu pienācīga aizsardzība. Beļģijas, Francijas varas iestādes man visu laiku uzdod jautājumus, vai ir kāda drauda attiecībā pret jums. Dalībvalsts nesaprot neko par mafiju, uzdodot šādus jautājumus man. Mm. Ja mēs vēlamies nopietni pētīt šo te jomu, tad mums ir jāsaprot šī lieta pēc būtības. Šajā ziņojumā ir nepieciešams atgādināt to, ka ir nepieciešama izpētes komiteja Eiropā. Paldies Krušēkungam un tagad Jakolīno kungs. Jakolīno kungs neieslēdz mikrofonu, kad runā. Paldies, viņš ieslēdz mikrofonu un tagad viņu var dzirdēt. Sintonija a molte valutazioni che pure vengono poste in essere. Es piekrītu daudz kam no tā, ko Alfāno kundze mums stāstīja savos ievadvārdos. Es ļoti augstu vērtēju viņas priekšlikumus, piekrītu daudziem no tiem. Gribētu pavisam īsi komentēt šo situāciju. Nav šaubu, uh, ka organizētās noziedzības eiropeiskā un globālā dimensija un raksturs ir pieprasa tādu likumdošanu, kas atbilstu šo draudu apjomam. Eiropā ir jādara kaut kas vairāk šajā jomā. Lisabonas līgumam stājoties spēkā arī mums ir lielāka teikšana šeit. Stokholmas programma noteikti jāpiemina tā jau paredz sadarbību ar trešajām valstīm. Tas ir absolūti nepieciešams, ja mēs vēlamies veiksmīgi apkarot organizēto noziedzību. Manuprāt, šīs ziņojums ir ļoti svarīgs. Mums ir tiešām jārunā par Kolumbijas eh, narkotika tirgoņiem, par nelegālo ieroču tirdzniecību, par Eiropas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu. Pēdējais runātājs arī pieskārās šim jautājumam. Šajā cīņā pret organizēto noziedzību ir daži svarīgi pīlāri, kas jau ir pieminēti Itālijas likumdošanā. Itālijas likumdošana šajā jomā ir ārkārtīgi moderna. To var uzskatīt par tādu kā avangarda likumdošanu. Tā tika stiprināta vēl pirms sešiem mēnešiem. Jau 70. gados mēs sākām uzlabot, pieslīpēt savu likumdošanu. Es domāju, ka Eiropai, da, citām dalību valstīm vajadzētu izvēlēties tieši Itālijas likumdošanu kā modeli. Ir nepieciešams atgūt nelegāli iegūtos līdzekļus, ir jāuzlabo konfiskācijas procedūras. Tāpat arī ir jāskatās uz dažādiem spriedumiem, kas tiek piešķirt. Likums 41a Itālijā būtu pārnesams arī uz citām jurisdikcijām. Mīļā Soņa, uz dažiem e, ziņojumu punktiem vajadzētu paskatīties vēlreiz, un tos vajadzētu uzlabot ir korumpēti politiķi, pret kuriem mums jācīnās. Ir politiķi, kas sadarbojas ar mafiju, bet ir arī tādi politiķi, kas cīnās pret mafiju. To vajadzētu pieminēt šajā ziņojumā. Varbūt, ka dažas punktus vajadzētu savilkt kopā 8. 9. punkts, piemēram, par līdzekļu atgūšanu varētu būt viens punkts. Tur nav vajadzīgi divi. Tāpat arī vajadzētu vairāk runāt par uh, galveno liecinieku aizsardzību un pārējo liecinieku aizsardzību. Uh, ja mēs runājam par šo speciālo komiteju, tad es tajā punktā neatsauktos uz Itālijas likumdošanu, jo, manuprāt, tur ir tāda kā kritiska piezīme. Es domāju, tā vietā vajadzētu teikt, ka Itālijas likuma patiešām ir avangarda likuma. Tāpat ziņojumā ir svarīgi uzsvērt, ka komisijas pretkrāpšanas pasākumi ir ļoti svarīgi. Ir nepieciešams uzsvērt labāku koordināciju starp Eirojust, Eiropol un e, tāpat arī dažādo dalību valstu dienestu labāku sadarbību, to izlūkdienestu sadarbību un informācijas apmaiņai ir jābūt labākai pāraugprātiskas apmaiņa ir ļoti svarīga. Ja, ja tāda nenotiks, nekur tālu mēs netiksim cīņā pret organizēto noziedzību. Es domāju, ka jūsu atsauce uz presi ir ārkārtīgi konsekventi visā ziņojumā. Mēs runājam par organizētās noziedzības apkarošanu. Es domāju, ka jautājums par preses brīvību šeit nav jāpiemina, jo tas nav saistīts ar organizētās noziedzības apkarošanu. Protams, jāuzsver, ka sabiedriskie fondi, publiskie fondi ir jāizmanto caurskatāmā veidā un ir jābūt iespējams izsakot tam, kā tie izmantot. Tālāk, jūs runājat par eh, pārkāpumu noziegumu klasifikāciju Itālijas konstitūcijas 27. pantā, tas ir atrunāts. Tālāk, ja mēs runājam par kaimiņu politiku, kaimiņattiecību politiku, tad arī tur ir nepieciešams iestrādāt pasākums noziedzības apkarošanai. Es domāju, ka mēs virzīsimies tādā virzienā, kā jūs norādāt. Man patīk jūsu atsaucas uz visu to, kas saistās ar uh, 2000. gada konvencijas konsekventu ievērošanu. Manuprāt, šeit uh, trūkst vēl tādas ļoti būtiskas atsauces uz mēģinājumiem apkarot korupciju. Korupcija kļūst ļoti plaši izplatīta mūsdienās. Ļoti labi, ka tā vispār tiek pieminēta, bet to vajadzētu vēl vairāk izcelt. Ir nepieciešama eiropeiska pieeja nelegāli iegūto līdzekļu konfiscēšanai. Un nobeigumā Es gribētu teikt tā, ja mēs runājam par grozījumiem, priekšētā mums ir nepieciešams vairāk laika. Līdz 3. maijam, teiksim, grozījumu iesniegšanai vajadzētu paredzēt tad mums pietiktu laika strādāt pie šī ļoti sarežģītā ziņojuma, jo mums ir vajadzīgs laiks grozījumu sagatavošanai. Nu, ja citām grupām ir citi viedokļi, es tos, tos, protams, uzklausīšu. Taču man personiski liekas, ka vajadzētu ilgāk laika grozījumiem. Mēs katrs dodam savu ieguldījumu šajās debatēs, eh, šajā ziņojumā, un es ceru, ka gala rezultāts mums palīdzēs efektīvi apkarot organizēto noziedzību. Paldies, Jokalīno kungs, paldies par priekšlikumiem. Došu vārdu Enskis kundzei. Thank you. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Alfāno kundzei. Pirmkārt, es gribētu jūs sveikt. Es uzskatu, ka jautājums, par kur ir tapis ziņojums, ir viens no vissvarīgākajiem. Savas runas sākumā jūs skaidrojāt, ka šis ziņojums jums personiski ir bijis ļoti svarīgs. Šeit es gribētu vilkt paralēlis ar sevi. Arī man personiski šis jautājums šķiet ļoti svarīgs. Tas nav tikai tāds abstrakts politikas vai izpētes vērts jautājums. Um, pie mums ir krieviski runājošo organizētā noziedzība tā, šī noziedzība, šīs noziedzības tīkls ir sa, tā kā savienojis visas postkomunistiskās valstis. Iepriekšējos gados Ungārijā, no kurienes esmu arī es, mēs saskārāmies ar daudziem korupcijas gadījumiem. Šie gadījumi bija saistīti ar Krievu organizēto noziedzību. Šiem cilvēkiem ir sasaiste ar noziedzīgiem līmeņiem dažādās valstīs. Diemžēl Ungārijā tas izpaudās ļoti augstā politiskā līmenī. Es agrāk dzīvoju komunistiskā valstī, un šī tēma uh, Krievijas noziedzību, tātad bijušo biedru, komunistiskās partijas biedru tīkls ir ļoti liela problēma. Es to personiski ļoti as izjūtu. Un šīs izjūtas, es eh, domāju, esmu, ir līdzīgas kā jūsējās ja mēs šeit veidosim darba grupu vai kādu citu struktūru, nezinu, kāda būtu vislabākā, bet katrā gadījumā tā būtu ļoti noderīga un arī būtu ļoti interesanti mums sistemātiski analizēt šīs parādības. Šīs paralēles starp mafiju un starp krievu noziedzību. Šo te veco biedru tīklu mēs tad varētu apzināt līdzības un atšķirības starp šīm organizācijām. Gribētu, lai jūs savā ziņojumā pieminat to, ka mafija iegūst augsta līmeņa pozīcijas Eiropas Savienībā. Augstos posteņos nonāk mafijas pārstāvji. Manuprāt, šī te veco biedru apvienība, šīs te tīklojums ir rīkojas līdzīgi. Viņiem ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz pārstāvju dažādās Eiropas iestādēs, varbūt arī parlamentā, es nezinu. Gribu uzdot jums jautājumu. Kādi jūsuprāt ir mūsu rīcībā esošie ieroči vai metodas, lai cīnītos pret starptautiskās organizētās noziedzības infiltrāciju dažādās Eiropas iestādēs? Paldies! Paldies! Tagad Barcelīno kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es nevēlos kavēt pārāk daudz laika, tāpat kā citi klātsošie arī es jūtu, ka šī tēma mani fascinē. Mums ir nepieciešama ļoti nopietna pieeja šiem jautājumiem. Es gribētu uzdot jautājumu par metodēm. Bieži vien mēs dzirdam, ka cilvēkiem nav skaidrs, kas ir organizētā noziedzība, kas ir mafija. Tā, nu, tas nav viens un tas pats. Mafija ir viens no organizētās noziedzības veidiem. Itālija šo fenomenu ir pieredzējusi jau apmēram 150 gadus. Mums ir ļoti negatīva pieredze. Mēs runājam par mafijas veidu organizēto noziedzību arī dzene. Šī definīcija parādījās mūsu krimināla kodeksā pēc 1982. gada. Tas ir simts gadus pēc tam, kad mafija vispār parādījās. Mūsu itāļiem bija nepieciešams vesels gadsimts, lai saprastu, ka pastāv atšķirības starp mafiju un organizēto noziedzību. Eiropā tieši tas mums arī ir jāapzinās. Iedzīvotājiem ir jāapzinās, kas notiek. Mēs negribam, lai šīs divas bīstamās lietas tiktu jauktas. Jūs arī runājāt par mafijas stilu organizēto noziedzību, kas ietekmē mūsu ekonomiku. Mafijas specializējas, tās pielāgojas apstākļiem, pielāgojas mūsdienu pasaules realitātei Mums jāatzīst, ka mafijas veida kriminālas organizācijas ir kaut kas atšķirīgs no parastām noziedznieku organizācijām. Tikai tad mēs varēsim izstrādāt paņēmienus tās apkarošanai, kas būs iedarbīgi. Komisijas pārstāvis um, pieminēja dažus no argumentiem, kas pirmoreiz parādījās šī parlamenta priekšlikumos un šīs komitejas priekšlikumos jau pirms diviem gadiem. Es ļoti priecājos par to. Iespējams, tagad daudziem ir kļuvis skaidrāks tas, ka pastāv šī paralēlā pasaule. Mēs, sicīlieši, daudz esam cietuši no šīm parādībām. Daudzi no šīs komitejas locekļiem ir sicīlieši. Es domāju, ka ar šī ziņojuma palīdzību mēs varam mm, izplatīt informāciju par šo parādību, pret kuru vēlamies cīnīties, skaidrot, kāda ir šī parādība. Mm, bieži vien tiek runāts par to, ka mafija ir tikai Dienviditālijas problēma, bet tā nav. Mūsdienās daudz cilvēki ir pārliecinājuši, pa, pārliecinājušies paši no savas sāpīgās pieredzes, ka tā ir parādība, kas ir daudz plašāka. Uh, Visai Eiropai vajadzētu to apzināties. Mums ir nepieciešami efektīvi, piemēroti, adekvāti un kopīgi pasākumi šīs, šīs parādības apkarošanai. Nevar runāt vienā teikumā par organizēto noziedzību, otrā teikumā par mafiju, it kā tā būtu viena parādība, un it kā tie abi divi būtu sinonīmi. Tās ir divas parādības, tās ir atšķirīgas. Mm, tas ir jāapzinās. Paldies, Barcelino kundze. Un pēdējais runātājs Bronksa kungs par šo tēmu. Jā, paldies. Šajā ziņojumā ir teikts, ka Lisabonas līgums sniedz jaunas iespējas un instrumentus cīņai pret organizēto noziedzību, taču tajā ir tikai īsa atsauc uz to, ka Eiropas integrācija vismaz pagātnē ir veicinājusi organizētās noziedzības izplatību un darbošanos. Šeit ir minēta eh, robežu nojaukšana un globalizācija, taču netiek runāts par dažādām brīvajām kustībām, pakalpojumu, cilvēku, preču un tā tālāk. Mm, protams, ka daudz vieglāk ir tirgot cilvēks, ja nav robežu Schengens jomā. E, brīvā preču e, kustība nozīmē, ka ir arī brīva nelegālo preču kustība. Brīvā kapitāla plūsma savukārt paver plašus vārtus naudas atmazgāšanai bez jebkādiem šķēršļiem. Ziņojums saka, ka e, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, ir nepieciešams vairāk Eiropas varas un Eiropas likumdošanas. Es domāju, ka dalību valstu robežu jau izveidošana par jaunu būtu lielāks trieciens lielām kriminālām organizācijām. Eiropas integrācija vienmēr ir izmantojusi reālos draudus, un organizētā noziedzība ir reāls drauds tikai, lai vairotu Eiropas ietekmi starp Eirojust, Eiropolu, prokuroru amatu izveidošanu un Eiropas aresta uh, orderu izveidošanu. Man ir ļoti precīzs jautājums. Ziņojumā ir teikts par mafijas infiltrāciju legālā biznesa pasaulē. Uh, vai tas vienmēr, tam vienmēr seko mafijas kriminālā rīcība, jeb varbūt ir pierādījumi tam, ka mafijas personāls, mafijas pārstāvi varbūt vēlas izstāties no savām mafiozajām organizācijām. Viņi varbūt vēlas izmantot to, kā iespēju iziet no mafijas, ņemot līdzi savus nopelnītos līdzekļus. Un nobeigumā es nevēlos, lai mani kritiskie komentāri jums liktu domāt, ka es augsti nevērtēju Alfāno kundzes uh, ļoti izsvērto ziņojumu un ļoti labo situācijas analīzi. Paldies! <coughs> Allora, io ringrazio tutti i colleghi. Liels paldies visiem, kas izteicās. Tagad došu vārdu prokuroru kungam, lai viņš var atbildēt uz kolēģi uzdotiem jautājumiem. Pēc tam arī pati teikšu dažus noslēguma vārdus. Paldies! Jā, tika uzdots tehniskas dabas jautājums mēs uh, tika pieminēts uh, kāds tiesnesis, kas cīnījās pret mafiju, par to runāja tieši pēdējais runātājs. Viņš runāja par to, kā cilvēki, kas nav mafijas struktūrās, mēģina sazināties ar mafijas darboņiem un gūt sev kādu labumu no šīm attiecībām. Jā, politika, mafija, uzņēmē darbības pasaule, eh, visas šīs trime, trīs dimensijas ir cieši saistītas. Mēs esam to pieredzējuši Gomoras, eh, Prangitas gadījumos eh, šādu trīsvienību un politiķus uh, mafija atbalsta vēlēšanās, finansē viņu kampaņas, un tad savukārt mafijas organizācijas var piedalīties valstu konkursos. Un, protams, viss šī sadarbība ir ļoti cieši uh, saistīta. Arī uzņēmumi, kas sadarbojas ar mafiju, var piedalīties uh, dažādos valsts konkursos, tiek maksāti kukuļi. Uh, un uh, tiek piešķirtas darba vietas, kā arī tiek uh, garantēta tāda nu, sociāla uh, sistēma uzņēmumos, jo tādā veidā ir iespējams garantēt darba vietas. Tā, tad, tā ir tāda sistēma, kurā ir um, trīs puses, jeb šie trīs iesaistītie, tā tad uzņēmējdarbība, politika un mafija. Politiski darbinieki, institūcija pārstāvji. Es jau, protams, te varētu nosaukt neskaitāmus piemērus, bet tad tas aizņem pārāk daudz laika. Es vēlējos uzsvērt, ka šīs attiecības tomēr ir mainījušās laika gaitā. Varētu teikt, ka mafijas darboņi, kas uh, kādreiz sadarbojās ar uzņēmējiem, vairs ar viņiem nesadarbojas, jo viņi paši kļuvuši par uzņēmējiem. Uh, Un dažreiz mēs vērojam vēl vienkāršotāku situācijas attīstību. Tagad šie cilvēki ir kļuvuši par uh, darījumu cilvēkiem, par uzņēmējiem, un uh, ir daži, kas ir pat kļuvuši par politiķiem. Es nevēlos te tagad nosaukt konkrētus piemērus, to varētu nepareizi interpretēt. Bet uh, Francesco Capanella jau to vienreiz visu pateica. ka tagad eh, šie mafijas darboņi ir nu, trīs cilvēki vienā. Tātad bankas direktors, eh, uzņēmējs, viņš bija atbildīgs par naudas mazgāšanu un uh, šis cilvēks bija arī mazas pašvaldības vadītājs vienā no Itālijas reģioniem. Šis bija cilvēks, kas arī bija uzņēmējs, kas sadarbojās gan ar, ar reģionāliem politiķiem, gan ar politiķiem visas valsts līmenī. Nu, jāsaprot, ka tagad uh, šis mafijas darbonis jau valkā vairākas maskas, viņš darbojas vairākās lomās vienlaicīgi. Un mums ir jāsaprot, ka tagad mafija ir. Uh, saistīta ar ļoti daudzām organizācijām. Un ja jūs darbojaties mafijā, jums rodas daudz dažādu nozodzīgu prasmju, kuras jūs varat izmantot arī citās jomās. Kontrolējot teritoriju un kontro kontrolējot politiku. Paldies Daltērio kungam. Un uh, pirms atbildēt uz. Uh, kolēģu jautājumiem, saka Alfono kundze. Ja ēnu referenti e, tam piekrīt, mēs varam e, vienoties e, tikties 19. aprīlī 2.30, lai mēs varētu apspriesties par to, kāds būtu piemērotākais termiņš grozījuma iesniegšanai. Tagad atbildot uz Kručētas kunga jautājumiem. Es atceros, kad jūs rakstījāt vēstuli Buzeka kungam, uh, Es arī parakstīju šo vēstuli un es pati uzrakstīju atbalsta vēstuli uh, prezidentam Buzekam. Tātad vēstuli, kurā atbalstīju jūsu prasību. Proti es teicu, ka ir jāizveido tāda uh, parlamentārā antimafijas komiteja, kur tiktos nevien deputāti, bet arī policisti, tiesneši, NVO pārstāvi. Uh, Eh, eksperti, tie ir cilvēki, kas katru dienu strādā, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Es domāju, tas varētu mūsu darbu padarīt vēl auglīgāku un vērtīgāku. Arī savā ziņojumā esam to minējuši. Protams, mēs šo jautājumu vēl vairāk uzsvērsim ziņojumā, jo tāda parlamentārā antimafijas komiteja būtu ļoti laba vieta, ļoti laba struktūra, kur apmainīties ar informāciju. Atbildot Jakolīno kungam, Es jau pašā sākumā teicu, ka pret mafiju vērstā likumdošana no Itālijas ir jāeksportē uz citām valstīm. Un tai ir jābūt skaidrai atsaucei tad, kad mēs Eiropas Savienības līmenī sākam diskusijas par šo jautājumu. Šis uh, pretmafijas metožu kopums, uh, visa likumdošana ir jāeksportē no Itālijas. Ja mēs runājam par stingrākiem ieslodzījumu noteikumiem, es iejūtos to cilvēku uh, vietā, kas nāk no tādām valstīm, kur mafiju joprojām uzskata par tādu zināma cildenuma apdvestu organizāciju. Tad, kad uh, mēs organizējām uzklausīšanu, Austrijas kolēģis pateica, ka dažās valstīs, pat Vācijā, uh, mafiju uzskata par tādu kā kultūras fenomenu eh, kas eh, piedod tādu spilgtumu eh, valstī. Es domāju, ka mēs tagad atrodamies tādās vēsturiskās krustcelēs. Mums ir uh, jāsaprot, kādā gultnē ievirzīt šīs diskusijas. un jāparūpējas, lai visās 27 valstīs būtu harmonizēta likumdiešana šajā jomā. Varu uh, vēlreiz atkārtot uh, Galtierī kunga teikto. Jāna, una procura calabrese, domandò il... Kad bija teroristu uzbrukums Duisburgā, kad tika nogul, nogalināti vairāk cilvēki, viņi tika nogalināti restorānā Dabrunī un um, uh, uh, tika pieprasīts, lai notiktu īpašuma konfiskācija, un Vācijas tiesneši tam nepiekrīt, ne jau tādēļ, ka viņi būtu pret šādu procedūru, bet viņi īsti nebija uh, iepazinušies ar uh, juridiskajām procedūrām, kas valda Itālijā, tātad vienkārši viņiem pietrūka informācijas. Līdz ar to Itāļu tiesneši nevarēja iegūt ļoti uh, vērtīgu informāciju, kas viņiem ļautu ātrāk uh, atklāt patiesību. Uh, Tad, kad mēs runājam par dažādām dalībvalstīm, par sadarbību starp dažādām dalībvalstīm, vienmēr um, šādas problēmas ir jāpatur prātā. Mums ir jāraida skaidrs signāls, kad mēs runājam par tādiem stingrākiem cietumsodiem un uh, uh, citu jurisdikciju, arī to, kas ir noteikts mūsu krimināla kodeksa 41a pantā jāparūpējas par to, lai šiem cilvēkiem vairs nebūtu nekādas saziņas ar ārpasauli, lai viņi nevarētu turpināt raustīt diedziņus jau cietumā sēžot. Jūs runājāt par brīvu presi, par uh, to, lai presi nepakļautos mafijas spiedienam, iebaidīšanai, uh, Es uh, atceros, ka Itālijā astoņi žurnālisti tika nogalināti, viņus noslapkavoja mafija. Jā, Tādēļ ir jāpiemina arī preses brīvība. Astoņi žurnālisti tika noslapkavoti. Tas notika Itālijā un to izdarīja mafija. Tas nenotika kaut kur Venecuēlā un Kolumbijā, pat ne Spānijā. Pēdējais žurnālists, kas tika nogalināts, bija mans tēvs. Tieši tādēļ ir jābūt atsaucēju uz šo parādību arī tekstā. Hankisas kundze, kad mēs runājam par Krievu mafiju, šeit ir atsauce no Katasnisetas ziņojuma ir tika teikts saskaņā ar valdības, ar Krievijas valdības paziņojumiem 40% no privātiem uzņēmumiem, 60% no valsts uzņēmumiem, 85% no bankām ir pakļauti uh, mafijas ietekmē. Tātad šajos uzņēmumos iefiltrējas uh, mafijas darboņi. Uh, Un vairums uzņēmumu lielās pilsētās ir korumpēti. Tos vada kriminālas organizācijas, noziedzīgas organizācijas. Un parlaments, eh, Krievijas parlaments ir šo organizāciju pusē. Deputātu palīgi eh, tiek apmaksāti no šo noziedzīgo organizāciju puses apmēram 15 tūkstoši šādu deputātu palīgi. Viņi tiek finansēti uh, no noziedzīga organizācija puses, un uh, tā mafija vienkārši pagarina savus taustekļus, ietekmējot gan uh, uh, tiesisko lēmumu pieņemšanu, gan politisko lēmumu pieņemšanu. Tā mafija darbojas šobrīd. Viņi ir ļoti spēcīgi tieši starptautiskā līmenī. Protams, mums par to ir jārunā. Mums par to ir jārunā šajā komitejā, ko ir paredzēts izveidot antimafijas parlamentārajā komitejā. Atbildot uz Borselīno kundzes izteikumiem, es jums varu piekrist, ka ir jābūt uh, Eh, šai robežai, šai šķirtnei, vai mēs runājam par mafiju vai par organizēto noziedzību. Apmēram pirms pusotra gada komisija piedāvāja izveidot eh, UPCN tīklu. Tātad eh, tīklu, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Mums ir jārunā par noziedzību nevis tikai kā par noziedzību izolētā veidā, jārunā par organizēto noziedzību, jo, ja mēs pasakām vienkārši noziedzību, tad mēs runājam par uh, uh, nu, zaglēniem un citiem maziem noziedzniekiem. Mafijas veida organizētā noziedzība ir vēl daudz sarežģītāka parādība, un pret to arī ir jācīnās ar attiecīgiem rafinētiem ieročiem, nevis ar uh, parastajiem ieročiem. Izskatās, ka mēs vēlamies iepliķēt savus kolēģus un likt viņiem beidzot pamosties. Varbūt, ka viņi nekad nav pieredzējuši to, eh, ko tad īsti nozīmē organizētā noziedzība. Viņiem beidzot ir eh, jāatmostas. Līdz pat vakardienai Eiropas parlamentā neviens nerunāja ne par mafiju, ne par organizēto noziedzību. Bet tagad beidzot ir jāsaprot, ka ir jācīnās pret mafijas stila organizēto noziedzību. Mums ir jāgarantē, lai Eiropas um, institūcijas neatkāptos, lai tās būtu aktīvas, lai tās um, skatītos acīs realitātei. Un īstenībā nav pilnīgi nevienas dalībvalsts, ko neietekmētu šīs uh, kriminālās organizācijas, noziedzīgās organizācijas, kas darbos kā mafijas. Nu, un ja kāda valsts apgalvo, ka tā ir, tad tā vienkārši uh, bāž galvas smiltīs kā strauss un izlieks, ka šī problēma nepastāv, bet tā jau nekur nepazudīs. Es atceros, ka kādreiz uh, viens augststāvošs policijas ierēdnis no Zviedrijas man teica, ka institūcijām ir grūti uh, sazināties ar saviem pilsoņiem un pateikt, eh, nu lūk, Zviedrijā ir mafija, tā tad viņiem pašiem ir grūti atzīt šo faktu skatoties acīs pilsoņiem tas būtu it kā viņi atzītu kādu pieļautu kļūdu vai nepareizu soli, bet nedrīkst problēmu novērtēt pārāk zemu. Nē, tā ir jāatzīst un ir jāpasaka, ka tā pastāv un nevar pateikt, nē, mūsu valstī nedarbojas šādas mafijas veida noziedzīgās organizācijas. Es esmu pateicīga visiem kolēģiem, kas izteicās, gaidīšu jūs komentārus, gaidīšu jūsu grozījumus un es ceru, ka uh, visi ir sapratuši, mums ir jācīnās pret organizēto noziedzību. Tā ir Eiropas parlamenta loma. Ringraziamo noi, onorevole Alfano, eh, ha fatto un bel mestiere. Ringraziamo tutti i contributi. Paldies, paldies visiem, kas izteicās. Ir paveikts ārkārtīgi labs darbs. Un es vēlējos pateikties De Alterio kungam, prokuroram, kas cīnās pret mafiju Itālijā. Un... So, eh, vengono, vengono sottoposti secondo eh, il. Grozījumi. Uh, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš tiks noteikts vēlāk, tad, kad Alfāno kundze apspriedīsies ar ēnu referentiem. Tātad sekosim Alfāno kundzes ieteikumiem, nosakot grozījuma termiņu. Paldies, un tagad eh, pievērsīsimies nākamajam darbkārtības punktam. siamo un po' in ritardo. Bene. <laughs> If you please. Dārgie kolēģi. Following to point 11. 11. darba kārtības punkts - Eiropas Savienības iekšējās drošības stratēģija. Rīta Borsalīno ir referente. Borsalīno kundze. Eh? come preferisce. Eh? We are here to consider a working document. Mēs šodien izskatīsim darba dokumentu. Mūsu rīcībā ir palikušas uh, knapi 30 minūtes, jo kā parasti mēs esam iekavējušies. Here to the vote Mūsu darba kārtība ir ārkārtīgi pārpildīta, un mums ir eh, tikai nedaudz mazāk par 30 minūtēm, lai apspriestos par šo darba dokumentu, kas tika sagatavots pēc pašiniciatīvas ziņojuma. Rīta Borstelino ir ziņojuma autore, un mēs uh, dosim vārdu referentei. Pēc tam būs iespēja uzklausīt prezidentūras un komisijas pārstāvis. Barcelīno kundze lūdzu. Grazie, prezidente, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, kolēģi. Es jau pašā sākumā vēlējos atvainoties, ka veselības iemeslu dēļ Man uh, tikai šodien ir iespēja jūs iepazīstināt ar, ar diviem darba dokumentiem. Vēlējos jums pateikties par izrādīto pretimnākšanu un laipnību. Bet pašā sākumā vēlējos uh, pateikt, Eh, ka vārds drošība nenozīmēs neko, ja tam blakus nebūs vārda solidaritāte. Drošība ir jāveic, eh, jāizstāv pilnīgi visur. Mums, mēs nevaram eh, darboties vieni paši. Tad, kad dalība valstis mēģina katra kaut ko darīt tikai pati par sevi, neizrādot solidaritāti, tad tas neko nedos, tas nenesīs nekādus darba augļus. Es piedāvāju trīs darba dokumentus, kur ir rakstīts par Eiropas Savienības pilnvaru un. Uh, kapacitāšu spēcināšanu, ja mēs runājam par drošību. Protams, mums ir jāpieņem jauni likumi, jo nav nekādas jēgas runāt par jauniem instrumentiem, ja neesam jau inventarizējuši mūsu rīcībā esošos instrumentus. Un eh, šajos dokumentos jūs jau varat iepazīties ar eh, mūsu drošības veicināšanas instrumentu uzskaitījumu. Saskaņā ar uh, mūsu kalendāru es piedāvāšu ziņojumu uzmetumu jau jūnijā. Es domāju, ka mūsu uh, kopīgā darbība drošības garantēšanai mm, ir ieguvusi vēl lielāku aktualitāti pēdējā laikā. Sākumā tika runāts, uh, ka uh, š, drošībai vajadzēja būt tikai dalību valstu kompetencē, bet pēc tam uh, 1995. gadā tika noslēgts Schengens līgums, pēc tam radās uh, iekšējais tirgus, un es domāju, ka Schengens līgums uh, lēja fundamentu sadarbībai krimināla jomā, tieslietu lomā, uh, brīvības jomā, un uh, tās valstis, kas atrodas Schengenas zonā, tagad ir uzņēmušās pienākumus. Tām ir uh, Uh, jāuzticas tām valstīm, ar kuru tās savino ārējā robeža, jāsadarbojas ar tām un jāparūpējas, lai Eiropas Savienība saglabātos uh, droši arī nākotnē. Pateicoties uh, sadarbībai um, Schengens nolīguma ietvaros uh, un pēc tam, kad tika pieņemts Māstrihts līgums un Amsterdams līgums, tika izveidota tāda uh, patiesa brīvības, drošības un tiesiskuma telpa, un, protams, mēs vēlamies pirmām kārtām garantēt uh, mieru šajā teritorijā, un otrām kārtām ir jārada drošība. Mēs vēl atrodamies uh, procesa uh, gaitā. Mēs 30 gadus veltījām iekšējā tirgus izveidošanai, un, protams, ja mēs runājam par iekšējās drošības stratēģiju, tas arī prasīs daudz laika. Katrā dalība valstī ir atšķirīgas tradīcijas, eh, kultūras tradīcijas, institucionālās tradīcijas. Eh, citreiz mm, šādu tradīciju maiņa prasa pat eh, simtiem gadu. 92. gadā tika izveidota pagaidu programma, eh, kurā ehm, bija uzsvērta šīs atšķirīgās metodas dalība valstīs, pat eh, cīnoties pret eh, narkotiku, ieroču un cilvēku tirzniecību. Šīs metodas ir ļoti atšķirīgas. Tad mēs visi piedzīvojam 11. septembra notikumus, un tā, daudz uzsvēra to, ka ir nepieciešama šāda Eiropas Savienības uh, drošības stratēģija un ka ir jābūt harmoniskai stratēģijai visās dalību valstīs. Tika uh, definēti konkrēti instrumenti, ko vajadzētu izveidot tieši Eiropas Savienībā. Šajā laikā visas dalību valstis atbalstīja to, ka ir nepieciešams uh, mainīt Eiropas Savienībai pienākošās pilnvaras šajā jomā. Uh, konstitucionālajā līgumā un pēc tam uh, Lisabonas līgumā mēs redzējām, ka tika runāts par to, ka šā, šis pilnvars ir jāpārnes no dalību valstīm uz uh, visu savienību, tad, ja tiek runāts par iekšējās drošības stratēģiju. Protams, runājot par iekšējo drošību no vienas puses un arī drošību no otras puses, pastāv daudz atšķirību, un tas, protams, sadarbību apgrūtina, un tas apgrūtina stratēģijas un instrumentu izveidi. Jāsaprot, ka arī uh, dalībvalstu likumdošana uh, nav identiska, uh, runājot arī par cīņu pret terorismu. Lisabons līgums un Stokholmas programma Eiropas Savienībai piešķīra vairāk pilnvaru un instrumentu, lai varētu īstenot iekšējās drošības stratēģiju, garantējot um, sabiedrības aizsardzību ir e, īstenībā trīs tādas pelēkās zonas vai pelēkās jomas, kas apgrūtina drošības stratēģijas izveidi. Es runāju par saiti starp iekšējo un ārējo drošību un tālāk e, par saikni starp iekšējo drošību un e, drošību nacionālajā, visai Eiropas līmenī un, protams, jārunā arī par attiecībām starp institūcijām. Ja mēs runājam par uh, drošību un aizsardzību. Arī šie elementi ir jāuzsver, bet Lisabonas līgumā ir atsauc uz tādu īpašu režīmu. Proti, ja mēs runājam par drošību un aizsardzību, dažādām uh, vienošanām un nolīgumiem, uh, kas tiek pieņemti uh, ES līmenī, nav tas pats likuma spēks, kāds ir dalībvalstīs pieņemtajai likumdošanai. Ja mēs runājam par pilnvarām, eh, Lisabonas līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai ir tiesības būt pilnībā informētai par startautiskām sarunām, kas norisinās eh, šajā jomā. Un eh, tiek uzskatīts, ka starptautiskie nolīgumi ir tāds kā Eiropas Savienības pilnvaru pagarinājums uz starptautiskās skatūs. Uh, Un uh, ir jāsaprot, ka uh, dalību valstīs arī ir saistības, kas ir jāuzņemas runājot par migrāciju, uh, datu aizsardzību un cīņu pret terorismu. Mums ir jānošķir, kādas ir šīs iekšējās pilnvaras un pilnvaras, kas attiecas uz ārējo dimensiju. Ir jābūt labākai sadarbībai starp parlamentu, padomi un, protams, arī Liba komitejai savu lomu ir jāspēlē pietiekam pārliecinoši. Mums ir vienmēr jābūt um, labai sadarbībai ar um, augsto pārstāvi. Es vēlējos jums atgādināt, ka pēc tam, kad stājās spēkā Lisabonas līgums, uh, iekšējā drošības stratēģijas izveide ir ES pārziņā, un um, Eiropas kopienu tiesa ir runājusi par uh, to, ka šeit Eiropas tiesības ir stāv pāri nacionālajām tiesībām. Uh, Ir jāpieņem dažādi pasākumi, eh, lai varētu garantēt sabiedrisko drošību eh, saskaņā ar to, kas ir rakstīts pamatiesību hartā. Eiropas Savienības likumdevējiem ir jāatzīst subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Veidojot Stokholmas programmu, Padome eh, nosprauda daudzus ambiciozus mērķus, eh, nepiedāvājot eh, nekādu uzdevumu sadalījumu, tātad kas būs jāveic tieši dalību valstīm un kas būs jāveic Eiropas Savienībai. Komisija piedāvāja stratēģiju, eh, kurā tiek iesaistītas dažādas aģentūras, Frontex, eh, Eurojust, Europol, eh, Eiropas Savienības institūcijas. Un šī iekšējās drošības komiteja COSI ir, uz to ir minēta atsaucu 71. līguma pantā. Mums ir jāsaprot, kas ir jādara Eiropas Savienības līmenī, kādi pasākumi ir jāievieš, lai būtu labāka sadarbība starp dalību valstu organizācijām un institūcijām, lai dažādas iniciatīvas varētu īstenot Eiropas Savienības līmenī. Un es vēl papildus priekšlikumus izteikšu tajā ziņojumā, kas dienas gaismu ieraudzīs jūnija mēnesī. Kas mums ir jāsaprot? Mums ir jāsaprot, cik milzīgi ir tie draudi, e, kas e, uzglūn mūsu drošībai. Ir jāsaprot, cik efektīvi ir bijuši līdz šim pieņemtie pasākumi. Protams, e, man liels raizes sagādā tas, ka komisija un padome ir ignorējušas Eiropas parlamenta lomu, tāpat ignorējot dalību valstu parlamentu lomas. Uh, runājot par iekšējās drošības stratēģijas definēšanu. Tas strateģiskais dokuments, ko pieņēma padome un komisija, īstenībā pat ignorē Eiropas parlamenta eksistenci. Pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā tas jau bija pārsteidzoši, bet tagad, kad tas jau ir stājies spēkā, nu tas mums pārsteidz vēl vairāk. Uh, Kā var ignorēt Eiropas parlamentu, kas ir līdz likumdevējs šajā tik nozīmīgajā um, politikas jomā? Mums ir uh, īstenībā jāpaļaujas uz to informāciju, ko mēs iegūstam no plašsaziņas līdzekļiem, uh, jo parlamentu padome un komisija mūs pietiekam neinformē. Šodien es jūs iepazīstinu ar diviem darba dokumentiem, es um, analizēju pašreizējo situāciju un esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem. Uh, Šajā nedēļā es tikšos ar ēnu referentiem no citām politiskajām grupām un, protams, katra domas, ierosmes un idejas ir uh, laipni gaidītas. Es uh, domāju arī par sadarbību ar tādām aģentūrām kā Eiropā, Frontex un Eurojust, un, protams, arī Kozī varētu dot savu ārstavu kopīgajā darbā. Uh, Es vēlējos izmantot to, ka komisijas pārstāvis ir ieradies. Es eh, vēlējos pavaicāt par piekto mērķi. Jūs teicāt, ka jums vajadzētu veicināt Eiropas Savienības mm, spēju eh, pastāvēt šajos krīzes laikos. Ko jūs īsti ar to domājat? Uh, Komisija veic arī riska izvērtējumu. Vai eh, jūs esat arī sazinājušies ar dalību valstīm? Kā jūs uzlabosiet šo dalību valstu spēju pretoties krīzei? Tālāk, mm, eh, es esmu paredzējusi eh, ziņojumu uzmetumu sagatavot līdz jūnijam, un pēc tam būs apspriešanās septembrī. Tātad būs konsultācijas ar dalību valstu parlamentiem, jo arī viņu balss ir jāuzklausa, uh, jo kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā tas ir daudz nozīmīgāk nekā līdz šim. Paldies! Paldies Barcelīno kundzei un tagad mēs varam dot uh, vārdu kolēģiem. Došu vārdu pārstāvjiem no komisijas un no padomas, bet, uh, nu, mēs esam stipri iekavējušies. Uh, un vēl mums ir jāizskata mm, papildus darba kārtības punkts. Tātad vēl viens darba kārtības punkts ir palicis neizskatīts. Lūdzu, komisijas pārstāvjiem vārds paldies. Paldies priekšsēdētāji kungs, paldies Borselīno kundzei. Jau pašā sākumā es vēlējos pateikt, ka komisija uh, savā stratēģijā norāda uz uh, dažādiem pasākumiem, 41 uh, pasākumu, ko ir paredzēts īstenot uh, nākamo gadu laikā. Un mēs šajā dokumentā vairāk uh, pievēršamies jautājumu būtībai, nevis in, institūciju realitātei. Mēs nekādā veidā nevēlējāmies uh, laupīt parlamentam tās tiesības, ko tam piešķir Lisabonas līgums. Mēs vienkārši uzskaitījām prioritātes. Uh, Un komisija, protams, eh, saprot, ka tagad eh, Lisabonas līgums nosaka mūsu darbības veidu, mūsu darbības metodas, un mēs ar lielāko prieku sadarbosimies ar parlamentu, lai definētu mūsu stratēģiju un prioritātes. Un eh, mēs esam gatavi apspriesties par pieciem galvenajiem mērķiem un 41 pasākumu, kas ir minēts šajā paziņojumā. Tagad daži vārdi par pašu paziņojumu. Tagad um, atbildot uz Borselīno kundzes jautājumu. Mēs esam uh, noteikuši piecus strateģiskos mērķus, kuros Eiropas Savienība var garantēt tādu uh, taustām papildus vērtību. Un uh, šos mērķus ir uh, nepieciešams papildināt ar dažādiem pasākumiem daudz, kas notiek vietējā valstu un ES līmenī. Pirmām kārtām ir jāsarauj šie startautiskās noziedzības tīkli. Mēs uh, saprotam, ka pēdējo desmit gadu laikā organizētā noziedzība savus vaipstis ir mainījusi ļoti spēcīgi tūkstošiem cilvēku, vai viņiem pašiem apzinoties vai neapzinoties, eh, ir iesaistīti organizētajā noziedzībā. Eh, katru gadu miljardiem eiro paiet garām valsts kasei, aizvien vairāk cilvēku iesaistās organizētajā noziedzībā, un eh, ir ļoti maz risks, ka viņi jau kādreiz būs taps noķerti. Mums ir jā jāizbūvē e, mums pienākošās kapacitātes, ir jāvēršas pret organizēto noziedzību, ir e, jāaizsargā ekonomika no organizēto grupu iefiltrēšanās un ir e, jāparūpēs par to, lai pēc iespējas mazākas summas no noziedzības nokļūtu legālajā ekonomikā. Uh, Ir jāvēršas pret noziedzību, tas ir jādara aktīvi, ir jāizmanto administratīvas metodas, kas ir nevien efektīvas, bet arī ļoti aktuālas ekonomisku uh, grūtību gadījumos. Otrais mērķis izsargāties no terorisma un uh, rūpēties, lai uh, teroristi nerekrutētu jaunus, uh, tātad nepiesaistītu jaunus cilvēkus, un ir jāizvairās arī no fundamentālismu dalību valstīs. Ir jācīnās pret terorismu ar visiem mūsu rīcībā esošajiem instrumentiem. Komisija ir piedāvājusi vairākas aktivitātes, kā uzlabot sadarbību starp Eiropas Savienību, dalību valstīm, publiskajiem, privātajiem partneriem un NVO. Tā tad ir jāparūpējas par to, lai teroristi neizmantot internetu savās interesēs, ir jācīnās pret radikalizāciju, ir jāizveido programma, kas ļautu aizstāvēt kritiskās, ļoti svarīgās infrastruktūras. Un runājot par radikalizāciju, savā paziņojumā mēs runājam par to, ka ir jābūt uh, ciešākām partnerattiecībām ar uh, reģionu komiteju, eh, izveidojot tādu eh, informācijas eh, tīklu, kas sniegtu informāciju par radikalizāciju. Trešais mērķis - cīnīšanās pret kibernoziegumiem. Tā ir parādība, kas kļūst aizvien spilgtāk pēdējā laikā. Mums ir jāsaprot, ka tā apdraud uzņēmumus, valsts iestādes un, protams, arī katru individu. Mums ir jānovēro, jākontrolē šīs parādības, un mēs varam izveidot tādu centru, kas cīnītos pret kibernoziegumiem. Protams, ja pilsoņi būs labāk informēti, viņi varēs labāk vērsties pret šādiem noziegumiem, labāk izsargāties un uh, ir jāparūpējas par to, lai uh, internetu piedāvājumu, internetu pakalpojumu operātori arī būtu pietiekami labi informēti par šādu noziegumu iespējamību. Ceturtais mērķis uh, - robežu pārvaldība un līdz ar to saistītā drošības uzlabošana. Jāņem vērā, ka norisinās uh, narkotika tirzniecība, cilvēku tirzniecība, un uh, šīs aktivitātes arī tiek veiktas pāri Eiropas Savienības ārējām robežām. Mums ir jābūt labākai robežu pārvaldībai, un tas ir viens no mūsu, viens no galvenajiem akcentiem iekšējās drošības stratēģijā. Protams, ir jācīnās uh, gan pret tādiem draudiem, ko rada cilvēki, gan pret preču radītiem draugiem, piemēram, uh, konkrēti runājot par narkotikām. Mums ir jācīnās pret uh, visiem pastāvošiem trūkumiem, uzlabojot koordināciju un uh, attiecīgo iestāžu kapacitāti. Piektais mērķis. Barcelino kundze tieši uzdev šo jautājumu, tā tad uzlabot Eiropas Savienības noturību pret krīzi. Uh, Mūsu galvenais mērķis ir uzlabot šo noturību pret visāda veida krīzēm, gan pret teroristu uzbrukumiem, dabas katastrofām un arī noziedznieku uzbrukumiem. Mēs esam izve vēlušies izveidot tādu visu kaitējumu pieeju, analizējot situāciju un arī analizējot to informāciju, kas ir uh, agrīnās eh, brīdināšanas centru rīcībā. Kā jau Borselīno kundze ieteica, eh, pateicoties dalību valstu eh, sniegtajai informācijai, mēs varēsim labāk izvērtēt pastāvošos riskus, ņemot vērā, šo informāciju ņemot vērā, izstrādājot politiskos priekšlikumus. Uh, mēs tādā veidā pārstāvēsim patiesās Eiropas Savienības intereses. Un es vēlējos pateikt, ka komisija nevēlas iejaukties operatīvajās tiesība aizsargojušās operācijās. Tas tiks atstāts dalībvalstu kompetencijai ar iespējamu Eiropolu atbalstu. Bet komisija uzskata, ka ir jāizveido riska izvērtēšanas kapacitāte, lai varētu labāk pieņemt politiskos lēmumus, un tas būtu vēl solis uz priekšu. Uh, veidojot kopīgus Eiropas Savienības pasākumus un tādā veidā uzlabojot arī solidaritāti starp dalību valstīm. Es saprotu, ka manā rīcībā nav daudz laika. Uh, Un eh, es būšu ļoti disciplināts un nerunāšu daudz eh, garāk, eh, daudz ilgāk nekā man ir atvēlēts. Nu, īstenībā šeit bija tikai divas, divas īsas lapiņas, un es ceru, ka tik ilgi nerunāju, un ceru, ka jums būs arī jautājumi. Paldies! Liels paldies! Bet es tomēr gribēju lūgt paturēt visus prātā to, ka līdz 12.30 mums ir jāpa, jāpabeidz šī rīta sanāksme. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Prezidentors pārstāvs, paldies priekšsādātāji. Paldies Barcelino kundzei. Ungārijas prezidentūras vārdā gribu teikt, ka atzinīgi vērtējam šo ziņojumu projektu. Un tiešām arī ceram, ka, tas, ka darbs pie tā tiks pabeigts savlaicīgi laikā. Izteikšos pavisam lakoniski. Komentēšu tikai dažus punktus. Pirmām kārtām gribēju teikt, ka Ungārijas prezidentūra ļoti uzmanīgi seko tam, kas notiek parlamentā, uztur kontakts ar Buzekungu un parlamentu. un gribēju pieminēt to progresu, ko esam guvuši, piemēram, eh, saistībā ar kandidātu valstu iestāšanos Schengens zonā. Tas, bija, tas viss notika, šis process uzsākās pēc parlamenta eh, lūguma. Un es domāju, ka tāpat varam šai kontekstā runāt arī par šo ziņojumu. Ungārijas prezidenta, tikko Ungārijas prezidentūra dzirdēja, ka Borsalīnī kundze strādā pie šī ziņojuma projekta, es uzreiz centos ar viņu sastapties, pēc, uh, atpret aci. Tas notika februāra sākumā, tad es viņai izstāstīju, ka esam gatavi viņai visādā veidā palīdzēt un varu tikai vēlreiz atkārtot šo te pašu solījumu. Es turklāt jau toreiz teicu, ka Kozīta priekšsēdētāja Kristīna Berta labprāt ieradīsies arī šeit Lība komitejā, lai pastāstītu komitejai par to, kas notiek Kosī. To es varu vēl vienreiz jums arī teikt. Tātad esam gatavi nosūtīt pārstāvu šurp, lai jūs informētu par visu, kas norisinās eh, lūk, šajā kosī struktūrā. Un arī vicepriekšādātājs ir gatavs ierasties. Nu, līdz ar to kosī var būt klāt šeit, un es šobrīd arī kosī tiek šeit pārstāvēts, tāpēc, ka es pati esmu šeit. Un vēl viena lieta, par ko gribēju, ko gribēju komentēt, jo esmu pati vicepriekšsēdētāja, vēl ko gribēju teikt. Jautājumi par sabiedrisko kārtību, iekšējo drošību, nu tie visi ir dalību valstu kompetencē. Lisabonas līgums šo jomu nemainīja. Galvenā kausī darbības joma ir saistīta ar operatīvo sadarbību Eiropas Savienības līmenī un ar koordinācijas funkciju šāda veida operatīvām darbībām. Bet, kā jau minēju, mēs esam gatavi pilnībā jūs par to informēt katrā laikā, kad vien tas jums būtu ērti. Protams, tas nenozīmē, ka mēs vēlamies apšaubīt parlamenta likumdevēja pilnvars, nē. Ne padomu pilnībā šīs pilnvars respektē, un tomēr, tomēr grib norādīt, ka Lisabons līgums paredz, ka līdz pat 2014. gada 1. decembrim EKT ir provizorisks pilnvars attiecībā uz poli policijas spēku sadarbību un dažādu veidu likumdošanas aktiem šajā jomā. Tātad, acīm redzot, padomējušies šīs pilnvaras. Turklāt, protams, jānodrošina atbilstība Eiropas Eiropas uh, tiesību aktiem, bet tiesa nevar izteikt nekāda veida atzinums vai vērtējums par šiem tiesību aktiem. Un visbeidzot, kas nav maz nozīmīgi, 2010. gada novembrī komisija nāca klajā ar paziņojumu par uh, iekšējo stratēģiju īstenošanu, un padome to vērtēja atzinīgi, savu viedokli paužot 24. februārī Eiropadams secinājumos. Ziņojums priekšējo drošību. Tiks nosūtīts arī parlamentam līdz šī gada beigām Un domāju, ka tas ir vēl viens būtisks, būtisks solis uz priekšu, lai nodrošinātu pārskatāmību. Liels paldies! Liels paldies vēlreiz, ka devāt man iespēju izteikties. Un vēlreiz vēl jums visu to labāko panākumus turpmākajā darbā. Strādājot pie šī konkrētā atzinuma projekta, mēs esam gatavi, kā jau teicu, jums palīdzēt. Paldies! Diakolīno Henkiskundze, vai es gribētu jūs lūgt izteikties vienas minūtes laikā, tā lai mums tomēr vēl paliek mazliet laika eh, nākamajam ziņojumam. Tāpēc lūdzu, lūdzu, godāti kolēģi, izsakāties viens minūtes laikā. Henkiskundze, jums pirmai vārds. Uh, thank you. Uh, first. Uh... Vispirms paldies. referentei gribētu eh, teikt lielu paldies. Esmu ļoti sarežģītā situācijā. Nezinu īsti, ko darīt. Jo esmu ēnu referente darbam pie darba dokumentu, un man ir atklāt sakot ļoti daudz, kas sakāms. gribēju uzsvērt desmit dažādus punktus, bet no acīm redzot, man tam nebūs laika. Nu, varbūt tad pāris vārdos tomēr pieminēšu problēmas. Domāju, ka darba dokumenta pirmā un otrā daļa ir ļoti plašas un liederīgi prezentē gan situāciju, gan arī vēsturisko fonu. Uh, runājot par drošības politiku Eiropas Savienībā, vēsturiskā griezumā, bet problēma, kas man rodas saistībā ar šīm divām daļām darba dokumentā, ir tas, ka šeit specifiskāk vajadzētu ņemt vērā komisijas ziņojumu, kas ir, atklāt sakot, mums kā tāds salīdzinošais kritērijs. Un šī problēma nav saistīta ar pašu darba dokumentu, uh, bet gan man šķiet, ka trūkst atsauc, trūkst komentāru attiecībā lūk uz startautisko drošības stratēģiju. Un trešā daļa šai ziņojumā, manuprāt, ir nedaudz par, par emocionālu un politiski tendēta. Bet, nu jā, cīm redzot, šeit mūsu viedokļi vienkārši atšķirs. Nu, man nav laika uzsvērt visus šos punktus, ko gribēju uzsvērt un kas, manuprāt, pietrūks ziņojumā. Iesniegšu grozījums un tajos tad sīkāk minētiem punktiem, jeb neminētiem punktiem arī pievērsīšos. Tiešām nezinu, man liekas, debašu patu būtība tie izpaliek Jā, es zinu, saka priekšstādātājs, bet nu ir pienācis laiks izteikties ļoti lakoniski, ja Kolīno kungs jums vārds, bet nu ļoti, ļoti, ļoti īsi. Jā, izteikšos pavisam īsi, saka Jakolīna kungs, gribētu tikai teikt, ka uzskatu, ka šis ir ļoti labs atbalsta atspērienu punkts tālākam darbam. Uh, Borzlīno kundas izteiktie secinājumi ir ļoti pamatoti. Ja runājam par finansiālo aspektu, tad tas, protams, ir saistīts ar solidaritāti, un tas ir jautājums, kas mums specifiski vajadzētu arī, e, ko vajadzētu nāktos arī specifiski skatīt. Parlaments secināja, piemēram, par migrāciju plūsmām, īpaši attiecībā uz Sicīliju Maltu šobrīd. E, tāpat arī pasākumu, ko dalību valsts īstenot, te nav, te pietrūks informācijas par šiem jautājumiem. Un visbeidzot, Mums ir vajadzīga lielāka sadarbība, koordinācija starp šo dokumentu un iepriekš apspriesto dokumentu, par ko runāja Alfāno kundze. Nu pat eh, Borsalino kundze ziņojums un Alfāno kundze ziņojums abi runā par organizētu noziedzību, to ap apkarošanu, par terorismu apkarošanu un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, ka šeit vajadzētu kaut kādu veidu sadarbību nodrošināt starp abām referentēm, lai rezultāti būtu pēc iespējas labāki. Un e, paldies, paldies, ka izteicāties tik izsaka priekšādātājs. Un tagad Borslīno kundzei vārds, nu, burtiski 2 sekundes, 30 sekundes noslēguma vārdiem. Nākšu klajā ar ziņojumu projektu tekstu. E, drīz, bet debats bija pārāk īsas. Uh, esmu pilnīgi gatava strādāt kopā ar citiem, iziet uz kompromisiem, gatava sadarboties eh, pie visiem šiem minētajiem jautājumiem. Gribu uzsvērt, ka šis ir tikai tāds sākuma punkts, atspērenkums. Tas ir darbs, kas joprojām norisinās. Un savā ziņojuma projektā es pilnīgi noteikti ņemšu vērā visu, kas tika šeit teikts, un kad runāju par sadarbošanos ar Soniju Alfānu, strādājot pie pretterorismu jautājumiem, nu jā, tie ir ziņojumi, kas viens otru papildina nenoliedzami. Tas ir, tie abi ir daļa no tāda kopēja lielāka skatējuma attiecībā uz drošības jautājumiem. Un pilnīgi noteikti uzmanīgi skatīšos jautājumus, turpinot savu darbu. Vēlreiz eh, liels paldies visiem, kas deva savu ieguldījumu šajā darbā. Priekšādā tas turpina bez mikrofona. Paldies, turpina priekšsādātājs. Nu, tātad tās bija pirmās debatas par darba dokumentu. Paldies padomai komisijai e, par savu ieguldījumu. Es domāju, ka tas ir bijis ļoti liederīgi, palīdzīgi mūsu tālākā darbā. Nu, tad vēl 12. darba kārtības punkts. 12. darba kārtības punkts - Horvātijas līdzdalība Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbā. Eh, atbildīgā referenta šeit ir Debora Sarakjāni. Un te mēs runāsim par Horvātijas iesaistīšanos eh, lūk šajā narkomānijas uzraudzības centra darbā. Referenta liks mums priekšā rekomendācijas projektu, bet pirms viņi to dara, gribu teikt jums, ka lūk eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts rīt 13. aprīlī līdz 2012. Un balsojums par šo rekomendāciju komitejā notiks 2. maijā. Nu tad uzklausīsim referenti. Lūdzu, Srakjānī kundze, paldies priekšsēdētāji. Centīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk, kā jau jūs teicāt. Te runājam par rezolūcijas projektu par vienošanos starp Eiropas Savienību un Horvātijas Republiku par Horvātijas līdzdalību Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra darbībā. Kā jūs zinat, tad šis centrs atrodas Lisabonā, tas nodibināts ar padomas 93. gada 8. februāra regulu, un tā galvenais uzdevums ir apkopot datus par narkotikām un narkomāniju un pēc tam šo informāciju attiecīgi arī publicēt, izplatīt tā, lai palīdzētu dalību valstīm cīnīties pret narkotikām un dažādu veidu narkotiku tirgu. Uh, Eh, Horvātija vēlē, izteica vēlmi pieteikties, šī, piedalīties šī centra darbībā jau 2009. gadā, un tad toreiz padoma eh, pilnvaroja komisiju uzsākt sarunas, ko varētu noslēgt 2009. gadā. Toreiz šī vienošanās tika pārskatīta tomēr, jo tāpēc, ka bija nepieciešams nodrošināt atbildī, atbilstību arī līgumam par Eiropas Savienības darbību. Un 2009. gada 22. decembrī attiecīgs lēmums tika arī pieņemts. Horvātija tātad vēlējās būt novērotājs šīs organizācijas darbā. Jo Horvātija ir šis tranzītceļš, kas sasaista ražotāju valstis ar patērētāju valstī. Ļoti daudz uh, tranzīta darbības notiek tieši Horvātijā. Ir tikuši konfiscētas narkotikas, gan kas pārvadāts pa jūrceļiem, gan sauszemes ceļiem. Ļoti daudz bijuši arī upuri, bojāgājušās skaits tieši saistībā ar narkotikām un to izmantošanu. Uh, Pagājušā gadā, piemēram, narkotika izlēto, izlaisītie krampi tika konstatēti ļoti daudzos gadījumos. 2010. gadā tika pieņemta e, rīcības plāna programma, to arī izdarīja Horvātija, tika arī grozīts narkomānijas apkarošanas likums, lai saskaņot to ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Turklāt tika pieņemta arī, pār, arī narkotikām saistīta noziegumu izmeklēšanas programma, jauniešu narkomānijas apkarošanas programma. Un 2012. Otra, gada otrā pusē paredzēts, ka Horvātijas rep, republika varētu arī iestāties Eiropas Savienībā. Un ļoti svarīgi, lai Horvātija jau pirms tam apgūst eh, nu, visu tās rīcību, tu pieredzi, ko iespējams eh, īstenot, lai cīnītos pret narkotiku lietošanu, narkomāniju. Nu, jāsaka, nu īsāk vairs es jau nevarēju izteikties. Paldies, referentē, jūs ļoti lakoniski izteicāties. Paldies. Eh, Priekšādātājs lūdzu tūkstumu ar palikt vēl tālpā, mazliet ilgāk. Vai ir kāds vēls, kas no komisijas e, būtu šeit izteikties par šo ziņojumu? Bet tad vispirms Sogorkungs. Sogorkungs pavisam īsi, tas būtu lieliski. Jā, pavisam īsi. Runāšu ungāriski. Gribēju tikai teikt vienu lietu. Respektīvi, paskaidrojumā tiek minēts, ka Horvātija ir tranzīta valsts. Nu, valsti var saukt par tranzītu valsts tikai tad, ja pašā valstī nav narkotika patēriņš, bet ja mēs skatāmies uz datiem, tad redzam, ka pat pašā Horvātijā arī ļoti būtisks narkotika patēriņš konstatēts. Līdz ar to Horvātija nav tikai tranzītu valsts galu galā. Tranzītu valsts ietilpt pilnīgi citā kategorijā tādā gadījumā. Es zinu, ka ir valstis, kas tīri politiskā kontekstā vēlas uzstāt uz šo nosaukumu tranzītu valsts, bet es domāju, ka mums jāsauc lietas īstajos vārdos un jāceras, ka Horvātijā ļoti daudz tiek patērēts arī narkotikas iedzīvotāju vidū. Tas bija viss, tālāk Ždanoks kundze. Priekšsādātāji, paldies atvainojos, ka arī es lūdzu vārdu. Bet es šeit pārstāvu Francisku Kelleru, kas ir ēnu referentu, un viņa lūdza man to darīt, tātad centīšos izteikties īsi. Mēs principā atbalstām vienošanos ar vienu komentāru, ar vienu piezīmi. Nu, jāceras par datu aizsardzību. Lai arī nolīgumā ir iekļauts piektais pants, tomēr mēs vēlētos varbūt tomēr iesniegt grozījumus, kur tiktu stiprināts datu aizsardzības moments. Mums ir vēl viens eh, jautājums, par ko uztraucamies. Ehm, nu, bet kopumā noteikti mēs atbalstam visu šo vienošanos. Paldies! Paldies, Grīsbeks kundze, tālāk! Merci, prezident! Euh, Paldies, priekšsādātāji! Nu, lai izteiktos lakoniski un tāpat laikā dziļi. Gribēju tikai uzsvērt, ka mūsu grupa pilnībā ir atvērta diskusijām. Mums patīk šī rezolūcija, šī lik, šis likumdošanas priekšlikums. Un esam gatavi uzsākt sarunas, kas novestu pie tālākas vienošanos. Nu, par diviem e, jautājumiem. Pirmām kārtām lūk par labās prakses, paraugu prakses apmaiņas sistēmu, ne tikai, lai cīnītos pret narkomāniem un narkomāniju, bet lai cīnītos arī pret visiem eh, šiem punktiem, respektīvi arī pret organizēto noziedzību. Un visu, kas saistīts ar narkotiku lietošanu. Nu jā, par Horvātiju kā par tranzītu valsti, es domāju, ka būtību ļoti labi šeit tas eh, referenti ir atspoguļojis savā ziņojumā. Un otrs jautājums ko viņi arī uztvēra. Lūk, lūk ka Horvātija virzoties uz iestāšanos Eiropas Savienībā, tai jānodrošina eh, arī atbilstību tiesību aktiem. Nu, mēs, protams, ar kolēģiem iesniegsim grozījumus, bet tomēr eh, pavisam ātri mums jārīkojas, jo grozījuma iesniegšanas termiņš ir jau šonadēļ. Paldies, saka priekšsādātājs Ernstas Kunis tālāk. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī mēs atbalstām šo ziņojumu un patiešām ir no svara lai Horvātija piedalītos uh, šī centra darbā, un uh, tam vajadzētu notikt dažādiem iemeslu dēļ. Tāpat es uzskatu, ka datu apkopošana varētu palīdzēt uh, radīt tādu labāku kopainu un palīdzēt mums labāk apjaust realitāti, kas īsti notiek Eiropā šajā sakarā. Protams, mums vajadzētu arī saprast, kāda ir patiesie narkomānis iemesli. Mēs nevaram piekrist visiem jautājumiem, kas attiec uz Eiropas Savienības uh, pretnarkomānijas pret politiku, bet katrā ziņā ir jābūt tādam uh, skaidram attēlam, kas īsti notiek šajā jomā. Runājot par datu aizsardzību, Mēs labprāt vēlētos šo jautājumu apspriest un atbalstīsim zaļo pieminēto grozījumu. Mums ir jārīkojas ļoti uzmanīgi, ir piemēram dažas normas, kas nosaka, ka nevajadzētu šeit iekļaut nekādus personas datus, bet to ļoti rūpīgi vēl vajadzētu izpētīt. Bet katrā ziņā es pat tiešām. Uh, vēlētos vēl iesaistīties aktīvākās debatēs par šo jautājumu, jo parlamentā esmu ievēlēta tikai no 2009. gada, bet katrā ziņā šis priekšlikums ir labs. Paldies, paldies, vēlējos pateikties visiem kolēģiem un vēlējos arī pateikties tiem, kas atteicās izteikties, lai šo sanāksmi varētu noslēgt savlaicīgi, bet vēlējos jums pateikt, ka tas ir nolīgums starp Horvātiju un narkomānijas novērošanas centru, līdz ar to grozījumi var būt tikai protokolā procedurāla rakstura. Un šos grozījumus ir jāiesniedz līdz rītdienas pusdienas laikam. Tātad 13. aprīlis, 2012. procedurāla grozījuma, tieši runājot par šo konkrēto dokumentu. Sirja Kienikundze, vai jūs vēlēties vēl kaut ko piemetināt pašās beigās? L'osservazione sulla protezione dei dati nel progetto di soluzione di... Ja par datu aizsardzību tāds komentārs projektā, ko iesniedzām, par to runājam. Ir arī skaidrs, ka tajā brīdī, kad Horvātija sāks darbu un, un iesaistīsies šajā narkotiku observatorijas procesā, tad, tā, protams, nāksies visas šīs tiesību normas ievērot, un šeit pilnīgi noteikti ir paredzēta arī datu aizsardzības noteikumi. Nu, tie, protams, ir datu aizsardzības noteikumi, kas spēkā visā Eiropas Savienībā. Nu, varbūt Eh, šis komentārs var palīdzēt kolēģiem izprast situāciju. Paldies vēlreiz visiem par palīdzību un visiem to mm, labāko panākumus. Grozījuma izstrādāšanā priekšsēdētājs saka paldies arī tulkiem. Paldies, darbu atsāksim šo pēcpusdienu pulkstens trijos.